Meine, <clears throat> Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, varbūt mēs varētu sākt darbu. Dāmas un kungi, vēlējos jūs sirsnīgi sveikt mūsu sanāksmē. Un tagad pirmais darba kārtības punkts. Mūsu darba kārtības projekts. Jūs visi esat ar to iepazinušies, vismaz saņēmuši to. Un mūs apmeklē arī uh, Gordona kungs no ASV kongresa, no Tehnoloģija un zinātnes komisijas kongresā, bet diemžēl viņš nevarēja ierasties pie mums šodien. Tas nozīmē, ka esam svītrojuši šo darbu kārtības punktu līdz ar to pēc uzklausīšanas uzreiz 17.00 sāksies koordinatoru sanāksme. Tātad mēs nedaudz sāiesinām darbu kārtību. Ja nav nekādu iebildumu, mēs varam pieņemt darbu kārtību pašreizējā redakcijā. Liels paldies kolēģiem! Īstenībā man vairāk nav nekādas citas informācijas, un jūs esat iepazinušies ar iepriekšējo sanāksmu protokoliem. Ja kādam ir iebildumi, jūs tos varētu paziņot. Šķiet, ka nevienam nekādu pretenziju nav, līdz ar to varam uzsākt ceturto darba kārtības punktu. Eh, tā ir uzklausīšana par uh, energoapgādes drošību un konkrēti runājot par gāzes resursiem. Mēs jau agrāk spriedām par to, ka vēlamies organizēt šādu uzklausīšanu, vēlējāmies jautājumu izpētīt detalizētāk un komisija ir piedāvājusi arī konkrētu priekšlikumu, ņemot vērā arī dažādas rūpniecības politikas vadlīnijas. Esam uzlūguši pie mums vairākus ekspertus. Ir ieradies arī uh, Kvadrasa kungs, kas ir otrs parlamenta referents, viņš piedalīsies mūsu uzklausīšanā, vēlējos mūsu vidū sirsnīgi sveikt visus, kas ir ieradušies, visus ekspertus. Balca kungs nevarēja ierasties, viņa pārdevēs Šmolcera kungu, vēl ir ieradies Bohēmen kungs, Kramer kungs un Olivers Becūgs kungs. Esam vienojušies par to, ka katrs eksperts prezentācijai izmantos apmēram 10 līdz 15 minūtes Līdz ar to mēs varētu uzreiz arī ķerties pie uzklausīšanas, bet varbūt, ka Vido Kvadrās kungs sākumā vēlējās paust kāds komentārs. Nē, viņš pūrina galvu, līdz ar to mēs varam sākt ar uzklausīšanu. Un e, tā norisināsies tādā secībā, tādā chronoloģijā, kāda ir darba kārtībā. Pirmajam došu vārdu Mihēlam Šmēlcerkungam, lūdzu. So, thank you very much uh, for this invitation. Uh, I'm... Liels paldies, liels paldies par uzaicinājumu jūsu komitejā. Es pārstāvu Eiropas gāzes un elektrības regulātoru. Es uh, strādāju uh, Austrijas regulātoru pakļautībā un Vēlējos to vienkārši pateikt, jo tas atšķiras no regulātoru iestāžu darba uh, Uh, citās valstīs, jo, piemēram, Austrijā mēs esam atbildīgi arī par energoapgādes drošības aspektiem, un Austrijā esam arī uh, darbojušies krīžu pārvaldībā, līdz ar to mums vajadzētu izstrādāt arī vairākus krīžu novēršanas plānus, kas balstās uz uh, izpētes un uzraudzības pasākumiem, un par to arī runāšu sīkāk savā prezentācijā. Ja mēs iepazīstamies uh, ar situāciju šī gada sākumā, ja atminamies šo situāciju pirmās divas janvāra nedēļas, kādu mācību mēs guvām? Protams, mēs visi apjēdzām, ka ir nes, nepieciešams iekšējais gāzes tirgus, kas ir darboties spējīgs un it sevišķi dienvidu austrumu Eiropā mēs redzējām, ka nav pietiekami labu starpsavienojumu starp tirgiem un problēmas, ko, šajās Eiropa, ko šajos Eiropas reģionos iedzīvotāji piedzīvoja, bija daudz smagāks nekā citās valstīs, kur pastāv šādi savienojumi un starpsavienojumi. Līdz ar to arī gāzes transportēšanas sistēma ir pietiekami elastīga. Eh, gada sākumā mēs arī tāpat guvām mācību, ka uh, ir ļoti būtiski garantēt to, lai, piemēram, gāzi varētu nopirkt tādos tirzniecības punktos, kur var nopirkt sašķidrinoto gāzi, un tā ir izēja tad, ja rodas, piemēram, šāda energoapgādes krīze. Un tāpat pieredzējām Austrijā konkrētāk, ka vienmēr ir eh, labāk eh, tirgumu darbot, ļaut darboties pēc iespējas ilgāk, jo šādā situācijā gan piegādātāji, gan infrastruktūras, gan tīklu operatori var rast pēc eh, iespējas labākus risinājumus, runājot arī par dažādām pārvadēm, par plūsmām Un e, tas nozīmē arī labāku, nepārtrauktāku darbību tirgū nekā tad, ja, piemēram, visi gaida ar aizturētu elpu un domā, kas notiks tālāk. Tajā pašā laikā tas nozīmē, ka eh, ir eh, nepieciešamas pārskats par energoapgādes drošību, lai varētu arī labāk izvērtēt pieprasījumu un piedāvājumu aspektus. Eh, Protams, ir nepieciešama arī ātra atbilda reakcija no visas Eiropas puses krīzes situācijā. Mums ir jāsaprot, kāda ir situācija atšķirīgās valstīs, lai būtu pietiekami labāks, vispārīgāks pārskats, un tas mums atvieglotu arī dažādu pasākumu sagatavošanas darbu, un valsts varētu labāk palīdzēt cita citai. ERGEG Eiropas regulātoru grupa augstu vērtē komisijas eh, priekšlikumu par jauno regulu, kas attiektos uz energoapgādes drošību ir daži jautājumi, kas ir eh, ārkārtīgi nozīmīgi, kas eh, veido šī priekšlikuma kodolu, Proti mums ir jābūt konkrētiem mērķiem, atbildības jomām, ne tikai šeit runājot par iestādēm, kas ir atbildīgs par izvairīšanos no ārkārtas situācijām, ne ir jāiesaist arī tirgus spēlētāji tā teikt, un eh, tas varētu atļaut eh, katram, eh, visām iesaistītiem pusēm, visām nometnēm spēlēt savu nozīmīgu lomu un uzņemties savu atbildības daļu. Jārunā arī par uh, apgādes standartiem, infrastruktūru, un gada sākumā mēs pieredzējām, ka tā nebija Eiropas krīze, Eh, daudz gāzes atradņu bija piemēram Ziemeļa Eiropā, bet galvenā problēma bija, kā šo gāzi nogādāt uz valstīm, kur tās trūka visvairāk, kur bija vismagākā energoapgādes situācija. Tātad infrastruktūras standartiem un um, apgādes standartiem ir jābūt pietiekami augstiem, un apgādes standarti ir, protams, arī jāievēro, ņemot vērā konkurētspējas situāciju Eiropā. Mēs uzskatām, ka ir arī jādefinē konkrēti pasākumi, kas norisinās tad, ja, piemēram, rodas ārkārtas situācija kopienā un tirgumi ir jādarbojas pēc iespējas ilgāk. Jo tāds tirgus, kas ir jauns, tas, tam nav pietiekami daudz pieredzes, šādā situācijā nav pietiekami daudz pieredzes, lai risinātu ārkārtas situācijas. Un tāpat uzmanība jāpievērš tādiem preventīviem. Uh, rīcības plāniem ārkārtas situāciju risināšanai. Austrijā 2006. gadā mēs pieredzējām tādu situāciju, mēs ar visiem tirgu iesaistītājiem vedām dialogu par par to, kā ir jārīkojas ārkārtas situācijā un kāda varētu būt šie preventīvie rīcības plāni. Un tā mēs pēc iespējas labāk varējām definēt arī visas atbildības jomas. Es domāju, ka ir jāpadomā arī par to, kā varētu reģionālā un Eiropas līmenī koordinēt šādas rīcības. Un gāzes koordinācijas grupai arī bija jāspēlē augsta loma. Un eh, tieši šajā līmenī var koordinēt dažādas pasākumus, veikt informācijas un datu apmaiņu, un līdz ar to gāzes koordinatoru grupa patiešām ir eh, izšķirīgi svarīga. Un e, ir arī e, jābūt precizējumiem, detalizētākiem precizējumiem. Mēs saprotam, ka nacionālās e, regulātorās iestādes var tikt iesaistītas, izstrādājot dažādus preventīvos pasākumus par to, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Un Austrijā regulātori uzmanīgi seko visām norisēm tirgū. Viņiem ir patiešām labs pārskats par to, kas notiek, un viņi nav tātad atraud no reālās dzīves. Un tāpat uzskatām, ka ir jāprecizē uh, saistības uh, attiecībā uz atpakaļgaitas plūsmu, par to, kā šos cauruļvadus labāk savienot, un ir uh, jābūt labākam dialogam, piemēram, starp dažādiem ražotājiem. Un tādēļ ir nepieciešams to precizēt bet eh, saistības attiecībā uz atpakaļ kādas plūsmu patiešām ir jāvērtē ļoti augstu. Mēs to arī redzējām, eh, atceroties eh, situāciju Austrum Eiropas valstīs. Tāpat ir jābūt precizējumam runājot arī par um, asignējumiem, par līdzekļu asignējumiem, uzlabojot infrastruktūru, uh, veicināt dažādas investīcijas un, protams, vajadzētu skaidru un gaiši pateikt, kurš ir atbildīgs par kādām investīciju daļām un kādā veidā vajadzētu asignēt šos līdzekļus. Vēl kāds aspekts, eh, kam vajadzētu pievērsties un ko mēs piedzīvojām arī gada sākumā, bija par elektrības ražošanu, par mūsu patērētāju aizsardzību un šie uh, aizsargātie patērētāji šai grupai varbūt vajadzētu būt ļoti ierobežotai. Mēs te varētu runāt par atsevišķām mājasaimniecībām un, protams, elektrības piegāde eh, vajadzīgajā brīdī ir ļoti nozīmīgs instruments, kā varētu labāk pārvaldīt dažādas krīzes, kas eventuāli rodas. Uh, Tāpat ir jābūt augstākam slieksnim, runājot par kopienas ārkārtas situācijām, nacionālie un reģionālie pasākumi ir efektīvāki eh, salīdzinājumā ar dažādu standartu izveidu Eiropas līmenī. Ja mēs runājam par investīcijām, atpakaļ gaitas plūsmas cauruļu vados, protams, eh, situāciju nav uzlabojusi nesenā finanšu krīze un uh, Investīcijas šāda veida cauruļvados, it sevišķi Dienvidu Austrumu Eiropā, prasīs apmēram 80 līdz 90 miljonu eiro. Ja mēs aplūkojam ekonomiskos zaudējumus, ko valstis cieta enerģētikas krīzes gadījumā, mēs tur runājam par apmēram 700 miljoniem eiro. Līdz ar to uh, investīcijas atpakaļ gaitas plūsmas cauruļvados ir patiesi no svara, eh, varbūt investīcijas nemaz nav tik augstas, ja rēķina, kādus eh, augļus šis darbs varētu nest. Eh, aplūkot gāzes krīzi, Protams, mums jāpadomā, ar kādiem instrumentiem pret to cīnīties nākotnē. Ir jābūt labākai caurskatāmībai, runājot par gāzes plūsmu un uzkrājumiem. Un tās valstis, ko krīze tieši neskāra, eh, bija labākais piemērs eh, tam, ka ir nepieciešama labāka caurskatāmība, runājot par eh, gāzes uzkrājuma apjomiem un arī gāzes plūsmu. Un caurskatāmība ir no svara ne tikai domājot par uh, konkurētspēju, bet arī par energoapgādes drošību. Ir jābūt arī labākai piekļuvēji uh, gāzē visā tirgu un infrastruktūras līdz ar to ir jāizmanto labāk ir jāizmanto arī esošās kapacitātes, jāpalielina dažādu kapacitāšu daudzums, un mēs pieredzējām desmit dienu laikā, ka gāze no Ziemeļa Eiropas tika novadīta uz Dienvidu Austrumu Eiropu, un e, ja būtu labāks e, kapacitāšu menedžments, ja pārvalde, tad e, situācija būtu izdevies atrisināt daudz ātrāk un efektīvāk. Uh, ir jābūt arī infrastruktūras diversifikācijai, vai tā būs kopīgā visa Eiropas enerģētikas politika, un kā varētu labāk izmantot resursus, varbūt varētu veidot labāk dialogu šajā jomā arī ar eh, tuvējiem austrumiem. Mēs redzējām arī, kas uh, notika ASV, viņi vairāk uh, pievērsās uh, pašmāju ražošanai, tika izmantotas varbūt tādas netradicionālākas metodas. Mums pašiem vajadzētu parūpēties par to, lai plānotās investīcijas pārvērstos realitātē. Un, protams, ir daudz jauku plānu kaldinātu, bet jāparūpēs par to, lai tie paliek nevien uz papīra, bet tiktu arī realizēti. Lielas paldies par uzmanību! Paldies! Sirsnīgs paldies par jūsu prezentāciju, turpina priekšsēdētājs. Tas patiešām sniedz ļoti labu pārskatu, un tagad došu vārdu Bohemēna kungam, kas vada ārkārtas uh, politikas uh, nodaļu Startautiskās enerģētikas aģentūrā. Lūdzu, jums vārds. Okay. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mana prezentācija būs īsa, apmēram 5 minūtes. Un tā būs par Eiropas gāzes tirgu un par šo negadījumu pagājušā gada janvārī, pagājušajā janvārī. Un tad es vēl arī komentēšu konkrēto regulu. Es jums parādīšu pāris slēdus, kāda ir situācija pat labam attiecībā uz dabas gāzes ražošanu Eiropā salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Un te ir 2006. gada datu salīdzinājums ar iespējamiem 2030. gada salīdzinājumu. Te jūs redzat, ka no 302 mēs esam nonākuši līdz 200. Ja jūs paraugāties, kāda situācija ir Eiropā tagad un 2030. gadā, tad eh, pat labam ir 200, eh, neieskaitot Eiropu. Es domāju, ka tas labi ataino to, kā, kāda liela būs izaicinājuma Eiropas priekšā. Būs grūti nodrošināt eh, to pieprasījumu, kas Eiropā būs. Un 2008. Eh, gada dati tiks, ja eh, mēs tos izskatīsim konkrētāk rīt, eh, pat labam tie vēl nav pieejami, bet iespējams ja jūs par tiem varēsiet lasīt presē rīt. Bet skaidrs, ka Eiropā raž, gāzes ražošana samazinās, bet pieprasījums palielinās. Apmēram 5 miljārdi gāzes kubikmetru Eh, šī gada sākumā gājas zudumā un 2 eh, miljardi pašā Ukrainā. Un šo situāciju atricināja apmēram par 75%, kas nāca no uh, eh, komerc uzņēmumiem Eiropas valstīs uh, uzglabāšanas iekārtām bija um, no Itālijas, no apvienotās karalists, un tad arī no ražotājiem valstīm Nīderlandē, piemēram. Kā jau runātājs iepriekš sacīja, uh, jau pirmajā dienā uh, tirgus, atbild no tirgus puses bija ļoti nopietna, un uh, Te bija starp savienām starp apvienoto karalistu un Beļģiju. Un tā tad eh, gāze Eiropā nonāca pa citiem ceļiem, nevis no Krievijas. Eh, tad vēl ir Vācija, Horvātija un vēl arī citi sašķirinātās gāzes punkti uz Turciju. Vairāk nekā nedēļa pagāja, līdz Ungārija varēja apgādāt Serbiju un Bosniju Un līdz šī konflikta beigām, tikai pašās beigās eh, č, eh, no, Slovākija, no Čehijas bija inversā plūsma uz Slovākiju un no Grieķijas uz Bulgāriju. Bija tehniskas grūtības eh, pavērst plūsmu pretē virzienā, bet arī līguma grūtības jo tās kompānijas, kas darbojas eh, šajos eh, gāzes vados, nav radušas eh, strādāt pretējā virzienā, un tas prasīja daudz laika, un es domāju, tā mums bija nopietna mācība, un raugoties uz nākošo ziemu, mēs jau daudz šīs pretējās plūsmas problēmas esam atrisinājuši. Un es domāju, tas ir ļoti vērtīgi. Un tad tagad es īsi pastāstīšu par pašu regulu. Mums bija tikšanās ministru līmenī no starptautiskās eh, enerģētikas aģentūras 15. 14. 15. oktobrī. Un tur tika skaidri pateikt trīs punkti. Vispirms eh, elastīgs eh, tirgus ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu pieprasījumu, un tad ir skaidri arī e, jā, jāizstrādā pasākumi un jāsagatavo e, iespēja rīkoties ārkārtas situācija un jāizveido arī scenāriji un eh, jā, jā, nu, jāuzlabo kopējā pieejama Eiropas kontekstā, Eiropas Savienībā. Un pat laban gāzes tirgus no reģionālā tirgus, piemēram, klusā okeāna valsts tirgus vai, vai Eiropas tirgus pārvēršas par tādu sadarbību starp šiem tirgumu. Līdz ar to pār, pārtraukumi re, reģion, kādā reģionā var arī izplatīties tālāk pasaulē. Un eh, mēs mēģinam eh, šo situāciju paredzēt un eh, izveidojam. Un mums ir padome, kurā ir pārstāvēts visas valstis, un kopīgo darbību var uzsākt vai nu kāda no valstīm, vai arī starptautiskā enerģētikas aģentūrai. Mēs, eh, mums ir bieži, mēs bieži vingrināmies, lai varētu šo iespējamās problēmas situācijas atzināt 48 stundu laikā. Mūsu dal organizācijas dalībvalsts ir arī Eiropas dalībvalsts, un mēs mēģinām izvairīties no eh, pienākumu uh, no viena tā paša pienākuma piešķiršanas eh, dažādām organizācijām mūsu aģentūrai un Eiropas Savienībai, piemēram. Un mēs paraudzīsimies, kā, kā situācija uzlabos Eiropā un tas arī uzlabos mūsu darbu. Pašreizējās regulas projekts ir ļoti detalizēts un arī izraisa vairāk diskusiju, un es pieminēšu vispārējais jautājums - infrastruktūra, gāzes eh, nodrošināšana un spēja um, ātri reaģēt uz pārtraukumiem piegādē. Par infrastruktūru runājot. Lai mēs varētu piegādāt dabas gāzi tādā daudzumā, kādā nepieciešams uh, tirgu, tad infrastruktūra ir jābūt ļoti stabilai Es te skaidri, es te daudz eh, detalizēti nestāstīšu, bet man ir pieci komentāri par eh, regulas piedāvājumu. Nav skaidrs, vai šī regula eh, ņem vērā augstākā pieprasījuma situāciju. Otkārt, uh, Es nedomāju, ka uh, viens kriterijs nevarētu tikt piemērots visos gadījumos. Man šķiet nav vajadzīgs šis 60 gadu, 60 dienu termiņš. Dalībvalstis ir atkarīgs viens no otras, un uh, šis tranzīta ceļš būtu jāņem vērā. Un saskaņā ar eh, regulu eh, rodas iespējas, ka infrastruktūras standarts nav atbilstošs. Infrastruktūrai ir jānodrošina visa iespējamā gāzes plūsma. Un standartam jābūt visur vienādam. Un tad par gāzes uzglabāšanu. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, kā mēs to redzējām janvāra krīzes laikā. 75% no, eh, no šīs problēmas atrisināja gāzes krātuvs. Un Eiropa tajā laikā, Eiropai paveicās, īpaši recesijas dēļ, un tāpēc, ka arī šīs eh, nolik, eh, uz, krātuvis bija pilns, tāpēc, ka tas bija ziemas sākumā bet šie krājumi eh, samazinās eh, ziemas beigās, un kas būtu noticis, ja šī krīze būtu notikusi martā. Un iespējams, ka um, um, valdībām vajadzētu uzraudīt šīs krātos. Tā varētu būt valdība vai arī varbūt uh, pati industrija, ko varētu, un tad tā industrija varētu rīkoties ar šiem krājumiem ar valdības atļauju. Un es domāju, no reģionālās pieejas viedokļa, kas ir atainojis re, regulā, arī ir laba sadarbība starp dalībvalstīm, starp kaimīvalstīm. Un tad ru, infrastruktūras standarts, gāzes piegāde. Šis jautājums apskata nepietiekamu gāzes piegādi tai laikā, kad infrastruktūra pati darbojas un pārbaudas, eh, jābūt pārbaudas tīklu operatoriem. Pārvaldes tīklu operatoriem. Cik es saprotu, tad eh, tajās direktīvās, kas regulē Eiropas gāzes eh, tirgu, jau ir paredzētas normas. Un rodas jautājums, kāpēc ir divi Eh, piegādes eh, centri, viens eh, uz 20 dienu periodu, otrs 60 dienu periodu. Tagad par enerģētiku. Daudzās valstīs enerģija un gāze ir cieši saistīts, jo gāze ir kļuvusi īpaši vērtīgs avots enerģijas ražošanai. Dažās valstīs elektrība par 60% tiek iegūt no gāzes un e, tas ir arī, tā ir arī rezerves, e, rezerve vēja enerģijas e, izmantošanas gadījumā, piemēram. Un vairums no gāzes sildītājiem nedarbojas bez elektrības mājasēmniecībās. Un tāpēc ir jānodrošina elektrības drošība līdztekus gāzes nodrošinājumam. Tātad gāze ir jāpiegādā elektrostacijām, vai arī tad elektrostacijām ir jābūt rezervēm, ja gadījumā šīs gāzes piegādes eh, netiek nodrošinātas. Krīze 2009. gada janvārī norādīja uz to, ka gāze nevar uh, virzīties Eiropā brīvi, tik tikko to varēja nodrošināt no rietumiem uz austrumiem. Lielā mērā problēma bija tā, ka nebija līgumu. Pat laban šī situācija ir uzskatām par atrisinātu un ir ar finanšu atbalsts no Eiropas stimulu pakotnēm. Regula ir paredzējusi, ka lietotājiem ir jā, jāfinansē investīcijas, bet regulātori iebilda pret šādām investīcijām. Šī regula iespējams prasa pārāk daudz, lūdzot, eh, pieprasot, lai visi starpsavienojumi būtu reversabli, lai tos varētu eh, pavērst pretē virzienā. un tad, ja attiecīgā infrastruktūra nav spējīga atbalstīt pretējā virziena plūsmu, tad eh, ar šo starpsavienojumu reversibilitāte vien var nepietikt. Un tad par eh, organizacionālām spējām. Tad, kad tiek pārtraukt gāzes padeve, reakcijai jābūt ātrai. Un eh, tad, ja mājasemniecības nesaņem gāzi, tad uh, problēmas mājasemniecība daudz lielākas nekā ne tai gadījumā, ja tiek pārtraukta elektrības padevi. Un katra mājasemniecība jāapmeklē atsevišķi, lai atjaunot šo gāzes padevi. Jābūt tādām organizācijas iespējām, lai, kas, piemēram, vajadzētu būt kādai organizācijai, kas nodrošina uh, Un tā sadarbībai jābūt pārobežu, ņemot vērā to, ka gāzes pārvadi šķērso robežas. Un elektrībai jābūt, jā, elektrība jāņem vērā šādās ārkārtas situācijās. Paldies! Paldies par šo informāciju un paldies arī par jūsu vērtējumam attiecībā uz priekšlikumu. Un tagad mums ir Krāmera kungs, kas ir gāzes infrastruktūras Eiropai vadītājs. Lūdzu, Kramerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ārkārtīgi patīkami būt šodien klāt un runāt ar jūsu komiteju. Es runāšu īsi, jo esmu tagad konstatējis, ka vairākus aspektus, kā arī iepriekšēji runātāji, un tad mēģināšu ietaupīt laiku un nerunāt vēlreiz par vienu to pašu. Viena lieta, kas uzreiz ir jāpasaka, ka gāze ir ārkārtīgi svarīgs komponents energodrošībā. drošībā Un visi saprot, ka arī no fosilēm kurināmēm tieši gāze ir vistīrākais kurināmais. Tāpēc arī tas ir viens no veidiem, kā mēs varam nodrošināt ilgspējīgu nākotnes attīstību. Tieši tādēļ ir ļoti loģiski, ka valdības gribētu izveidot skaidrus rāmjus, skaidrus noteikumus, kas ļauj nodrošināt gāzes tirgus likviditāti un cārskatāmību. Tāpēc vēlos uzslavēt jūsu darbu attiecībā uz gāzes normatīvo aktu izveidi. Te pašā laikā ir nepieciešams, protams, arī paveikt daudz ko, lai šī trešā normatīvā aktu paketa būtu arī pienācīgi ieviesta. Un par to mēs arī runājam tagad. Turklāt ir jādomā arī par piegādes drošību. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un jādomā, kurā vietā ir nepieciešama uzlabojuma un kādā veidā. Parasti investīcijas rodas tirgus spēku vadīti, jo uzņēmumi labprāt investē, tāpēc, ka viņiem ir interesi investēt, ir patērētāji, ir pārdevēji, un parasti par gāzi tiek maksāti izmantojot tarif, standarta tarifus. Šie tarifi lielākoties ir regulēti. Uh, Ja valdība pieņem lēmumu, ka ir nepieciešama papildu infrastruktūra, tad šajā gadījumā visticamāk šīs vairs nebūs tirgus virzīts lēmums. Un tad ir jāuzdod jautājums, ja mēs vēlamies papildu infrastruktūru, tad kādā veidā šai infrastruktūrai jādarbojas? Kuri, kuri ir tie robi, ko nevar aizpildīt tirgus spēki? Un mans kolēģis Ad Van Bohēmens ir runājis par to runāja tieši par šo N-1 noteikumu. Mūsuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas ļaus atbildēt uz pirmo uzdoto jautājumu. Otrais jautājums - vai gāze būs tad, kad tā ir vajadzīga? Tā, lai šo papildu infrastruktūru varētu izmantot, ja jūs veidosiet šādu infrastruktūru. Nākamais jautājums, kas par to visu maksāts? Un šis jautājums visos gadījumos ir svarīgs, jo uzņēmumiem un valstīm visā Eiropas kopienā ir jābūt skaidriem noteikumiem par to, kurš par ko maksā. Nākamais jautājums ir, kā tas būs saistīts ar uh, trešo normatīvu aktu paketi, kā tas būs saistīts ar daudziem noteikumiem un likumiem, kas jau darbojas Eiropas Savienībā gan Savienības, gan dalību valstu līmenī. Jūs, protams, nevēlāties tērēt nodokļu maksātāju naudu nevajadzīgos projektos. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu dialogu starp uh, valdībām un interesētām pusēm, ražotājiem un mana organizācija uh, jau tagad var izmantot dažādus, dažādu informāciju, lai palīdzētu jums šajā dialogā. Paldies, Krāmer kungs, paldies par tik lakonisku prezentāciju. Un tas nozīmē, ka tagad mums ir vairāk laika, lai nodrošinātu diskusiju. Un tagad lūdzu. Profesor Dr. Mark. Mark Oliver Becuga, kas ir īspētes institūta vadītājs Ķelns universitātē. Professor Becuga, it's your turn. Can start. Thank you very much. Um... Lūdzu, profesor kungs. I'm glad to be here to... Paldies! No savas puses vēlos pastāstīt par diviem jautājumiem. Vispirms pastāstīšu par, par janvāra krīzes izvērtēšanu, ko esam veikuši Ķelnas universitātē, un pastāstīšu arī, protams, dažu papildu informāciju pie tā, ko jau izstāstījuši iepriekš runātāji. Pastāstīšu arī par mūsu analīzes rezultātiem, nākšu klājā ar atbilstošiem secinājumiem, kas attiecās arī uz regulas projektu. Kā jau visi zina, janvārī bija problēmas ar gāzes piegādi caur Ukrainu, kā rezultātā ļoti nopietni cieta Eiropas Savienības gāzes tirgus, mainījies arī gāzes plūsmas, jo parasti šīs plūsmas notiek no austrumiem uz rietumiem. Ir standarta modelis, un tagad esam modelējuši tā, lai ska modelējuši situāciju, lai skaidri norādītu, uh, kā mainīsies plūsmas, kā var mainīt šīs plūsmas, lai risinātu šādas krīzes situācijas. Pastāstīšu par rezultātiem. No vienas puses, ja šī informācija skaidri pierāda to, kas jau ir pateikts, no šīm apdaļām mēs varam secināt, ka ir ārkārtīgi svarīgi izmantot tieši uzglabāšanas iespējas šai gadījumā tieši Vācijas un Itālijas uzglabāšanas rezerves modelis parādīja arī divus svarīgus aspektus, kā no vienas puses ir šis viszemāko izmaksu optimālais modelis, un šis modelis nebūtu bijis iespējams un šis modelis neļauj piegādāt piegādāt e, Austrum Eiropai maksimālo un vajadzīgo enerģijas daudzumu, tātad pat ja eksistētu šī centrālā vieta, centrālā iestāde, kas lemtu par šādiem gadījumiem, šā vai tā nebūtu iespējams absolūti piegādāt vajadzīgo gāzi Austrum Eiropā. Šobrīd, protams, mūsu modelis nav ideāls tieši tādēļ, ka trūka atbilstošu datu, taču, kā var redzēt, no mūsu modelēšanas uzdevuma Eh, gāzes piegādes trūkumi bija nenovēršami tieši tādēļ, ka ir šie fiziski ierobežojumi. Par Itālijas uzglabāšanas iespējām, par Itālijas rezervi. Itālijas rezerve būtu jāizmanto plašākā mērā nekā tā tika izmantota janvāra krīzes gadījumā. Un, protams, šeit nākamais jautājums uzreiz, kas ir jārisina, ir Itālijas rezervju sistēma modelēšanas uzdevumā esam iekļāvuši arī ietekmi uz sistēmas marģinālām izmaksām, kas ir saistītas ar piegādi dažādām Eiropā. Un jūs šeit varat paskatīties dažādiem reģioniem Eiropā. Varat paskatīties, kādas ietekmēja situāciju. Sarkanā krāsā ir iezīmētas tās teritorijas, ko šis modelis nevarētu apkalpot, krīzes gadījumā, ja būtu piegādes pārtraukumi, tātad reālā situācija tā tas notiktu. Un vēl viena lieta ir, ka mēs novērojam cenu atšķirības. Nu, piemēram, Vācijas tirzniecības centrā šīs cenu atšķirības atbilda analīzes rezultātiem. Mēs varam secināt, ka Rietum Eiropa īstenībā nemaz netika skarta šīs krīzes un uh, piegādes pārtraukuma rezultātā līdz ar to cieta principā Austruma Eiropa. Nu, kā jau mēs esam runājuši, investīvas plūsmas ir ārkārtīgi svarīgas un trūka kapacitātes in investīvām plūsmām. Tāpēc esam veikuši papildu simulāciju un iedomājamies mūsu simulācijā, kā visi cauruļvadi varētu piegādāt gāzi abos virzienos. Nu, šeit varat redzēt rezultātu mūsu simulācijai. Ja tik tiešām visi cauruļvadi piegādātu gāzi abos virzienos, šā vai tā, šajā konkrētajā situācijā, šajā konkrētajā janvāra krīzē būtu trūkumi, jo divu pušu plūsma, divpusēja plūsma nerisina problēmu kopumā un pilnībā. Vislielākā problēma saistīta tieši ar Turciju un Bulgāriju. Jūs varat paskatīties, ka tieši Bulgārijas un Rumānijas tirgus nodrošināšana no, uh, no dienvidiem ļauj samazināt šo kritisko situāciju. Tāpēc, jā, mēs varam nu, noskaidrot, kā divplūsmu risinājums risina problēmu, bet tikai daļēji. Tikā arī pieminēts, ka Eiropai paveicās, zināmā mērā, un šeit jūs varat redzēt rezervju līmeņi dažādās Eiropas valstīs, gan 2008. gada ziemā, gan 9. gada ziemā. Un šeit jūs varat redzēt, ka 9. gada aprīlī rezerves bija daudz mazākas nekā 8. gada aprīlī. Jo 7. 8. gada ziema un 8. 9. gada ziema īstenībā ir līdzīga temperatūras ziņā. Un tagad mums ir mazāks rezervs. Kāpēc tā ir problēma? Tas ir tādēļ, ka šeit ir papildu elements, kas diezgan nopietni palīdzējis. Tā ir finanšu un ekonomikas krīze, jo ir samazinājies arī pieprasījums pēc gāzes šeit esam mēģinājuši simulēt rezervju līmeni, kas būtu, ja pieprasījums 8. 9. gadā būtu tāds pats kā 7. 8. Tātad, ja nemainītos temperatūra, tad mums vienkārši aprīļa beigās vairs nebūtu gāzes. Ja būtu šī 14, 14 dienu krīze, tas reāli nozīmētu, ka februārī un martā, ja būtu augstāks temperatūras, tad Eiropā vienkārši nebūtu vairs gāzes. Un šeit jūs varat vēlreiz redzēt, kā zemāks temperatūras nekā vidējais atkal radītu nopietnu problēmu. Eh, šie skaitļi, eh, protams, ilustrē uh, ilustrē situāciju, kas būtu tāda maksimāli kritiska no vienas puses augsts cenas, no otras puses zemes temperatūras, arī mazas rezervas un tā tālāk. Bet šeit jūs varat skaidri redzēt, ka pieprasījums ir nospēlējis svā, savu būtisku lomu un ietekmēs rezultātu. Ko mēs varam mm, mācīties no modelēšanas. Protams, modelēšana vienmēr notiek tādā ideālā pasaulē, un tad nākamais posms ir salīdzināt šo ideālo pasauli ar reālo pasauli mūsu nozare īstenībā ir radījusi sistēmu, kas ir ļoti tuvu mūsu modelēšana. Nu, piemēram, Itālijas rezerves tika izlietotas, un mēs īstenībā varējām redzēt, ka gāzes nozare ir rīkojusies maksimāli efektīvi, protams, atceroties šos fiziskos ierobežojumus. Tāpēc mēs varam secināt, ka uh, Sādarbība nozare bija ļoti efektīva, un, protams, atsevišķos gadījumos tas bija jārisina tepat uz vietas, jo neeksistēja jau iepriekš izveidota struktūra. Te pašā laikā mēs varējām secināt, ka analīzes rezultātā bija nepieciešams papildus darbs. Nu, šeit jūs varat skaidri redzēt, ka Eiropas transporta tīklā ir konkrētas vietas, šaurākās vietas, kas neļauj virzīt lietu uz priekšu. Un šeit šīs nerisa neatrisinātas šaurās vietas mēs varējām arī konstatēt, un tas, protams, ietekmēja tirgus darbības regularitāti. Ja mēs vēlamies uzlabot piegādes drošību, tad uz turpmākajām krīzēm šīs neatrisinātās lietas ir jāatrisina. Otrais secinājums šāds. Rezerves bija absolūti kritiskas, un šīs rezerves būtu nepietiekamas, ja būtu zemāka temperatūra ziemā, vai arī, ja būtu lielāks pieprasījums, respektīvi, ja nebūtu krīzes. Vai arī, ja šī piegādes krīze būtu garāka par 14 dienām. Līdz ar to rezervju līmeņi ir mūsu otrais aspekts, par ko ir jādomā. Vēl viena lieta ir tas, ka solidaritāte, diemžēl, bija diezgan ierobežota pāri robežām. Runāju par Itālijas gadījumu, arī par potenciālo Slovākijas gadījumu. Un tāpēc trešais aspekts, kas ir jārisina, ir pārobežu solidaritāte. Tātad, ja tiešām būtu ilgstoša krīze, kā Eiropa varētu nodrošināt pārobežu solidaritāti, šis jautājums ir jārisina. Vēl viena lieta ir tas, ka krīzes vadībā ir diezgan sarežģīta struktūra, trūks harmonizācijas, caurskatāmības, it īpaši regulatīvajā sektorā. Un tas savukārt nozīmē, ka krīzes situācijā ir diezgan grūti rīkoties ātri un efektīvi. Šajā gadījumā tas viss tika atrisināts, jo regulatīvās iestādes un uzņēmumi gribēja uzreiz risināt šo situāciju un izveidot maksimālo rezultātu, bet es domāju, ka nākotne, runājot par turpmākajām krīzēm, ir jautājums jārisina jau iepriekš. Balstoties uz krīzes secinājumiem, mēs varam protams, runāt arī par šo normatīvā akta priekšlikumu. Mūsuprāt, ir nepieciešama Eiropas Savienības kopīga pieeja, lai risinātu šo jautājumu. Subsidiaritātes princips ir jāformalizē tieši runājot par krīzes situāciju. Esam arī esmu absolūti pārliecināti, ka harmonizācija un koordinācija Eiropas Savienībā ir absolūti vajadzīga nākotnes krīzes risināšanai. Turklāt Mēs uzskatām, ka pastāv iespēja uzlabot it īpaši šajos četros aspektos. Pirmais. Krīze mums ir skaidri parādījusi, ka tirgu darbojas konkurēt spējīgi uzņēmumi, un šie uzņēmumi ļoti ātri rēģē uz tirgus izmaiņām. Grūtības lielākoties bija saistītas ar transportēšanas tiesībām un ar transporta iespējām. Tas nozīmē, ka cēnu aspekts ir vislabākais instruments, kas ļauj nodrošināt gāzes piegādes tieši tur, kur šī gāze ir nepieciešama. Tāpēc mūsu bažas ir šāds. Ja ārkārtas situācijas risināšanas plāni būs pārāk formalizēti, tad tas var ierobežot tirgus dabiskos spēkus. Tāpēc tiešām mums ir bažas, ja šie ārkārtas situācijas plāni ir pārāk strikti, tad tas var īstenībā traucēt. Otrais aspekts. Mēs neesam īsti pārliecināti, ka krīzes situācija valsts vai komisijas iejaukšanās veidos visefektīvāku tirgu situāciju. Mums drīzāk šķiet, ka piegādes efektīvā sadale būtu jāveido, izmantojot konkurētspējīga tirgus un cenu faktorus. Trešais aspekts ir saistīts ar, ar divu ar divpusējo kapacitāti mums šķiet, ka ekonomiski tas nav izdevīgi, jo ir daudzas teritorijas, kur divpusēja plūsma nemaz nav vajadzīga, līdz ar to nebūtu pareizi investēt tur, kur šāds investīcijas nav vajadzības. Vēl viena lieta, ka N-1 kritērijs esošajā priekšlikumā mums šķiet nepietiekams, lai nodrošinātu piegādes drošību. Un no ietekmes izvērtējuma mēs to varam arī secināt, tiešām, ja mēs paskatāmies uz reālo situāciju janvārī. Un tāpēc arī šīs kritērijas atsevišķi nebūs pietiekams kritērijs, lai pielāgotu valsts rīcību. Tātad N-1 šobrīd nav pierādījis savu spēju reālai situācijai. Tāpēc mums šķiet, ka ir jāturpina darbs. Mums ir daži priekšlikumi, kā var uzlabot es tev šo normatīvākta priekšlikumu. Nu, protams, neuzskatiet, ka mūsu priekšlikumi ir ideāli, bet ir daži priekšlikumi. No vienas puses ir jābūt skaidrai nošķirtībai starp konkurētspējīgo tirgu un regulēto tirgu. Konkurētspējīgs tirgus šeit, šajā gadījumā, ir jāizmanto tirgus mehānismi arī krīzes situācijai. Protams, šeit ir risks, jo var gadīties, ka dalībvalsts gribēs iejaukties, ja ir krīze, un mēģinās izmantot politiskos instrumentus un vāru, varbūt atsevišķos gadījumos pat īpašumtiesības energo uzņēmumos, lai šajā gadījumā uh, panākt savus nacionālos mērķus un izvairītos no kopīgiem solidāriem Eiropas mērķiem. Kā jau teicu, šī problēma netiks risināta ar komisijas iejaukšanos, bet mums šķiet, ka labāk būtu un to vajag saskaņot ar citiem ar citiem Eiropas uh, solidaritātes problēmām, ka ir nepieciešama kādu sankciju sistēmu solidaritātes trūkumu gadījumā. Otrais aspekts ir saistīts ar to, ka tirgus spēki ir jāizmanto arī krīzes situācija. Respektīvi, tas nozīmē, ka regulatīvais tirgus ir jāharmonizē un jāstandartizē maksimāli. Tas savukārt nozīmēs, ka uzņēmumi, kas piedalīsies krīzes situācijas risināšanā, viņi saņems maksimāli vienkāršas procedūras. Uh, Otrais priekšlikums ir, ka ir nepieciešams N-1 aizstāt ar veiksmīgāku sistēmu. Izmantojot, piemēram, tādus modeļus, ko mēs izmantojam savā universitātē, jo šie, šie modelēšanas uh, uzdevumi ļauj apskatīt visu Eiropas Savienības tirgu. Jo, ja jūs kaut ko darīsiet tikai nacionālajā līmenī, tad jūs vairs nevarēsiet saskatīt visus, absolūti visus savienojumus starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs savukārt varam izmantot tādu modelēšanas aspektu, kas ļauj iekļaut visas 27 Eiropas Savienības valsts un arī kaimiņu valsts. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka ir jā, jākoncentrējas un jāfokusējas tieši uz infrastruktūru, nevis uz procedūrām. Procedūra ir ļoti laba lieta, bet procedūra, ar procedūrām nepietiek, jo būs tirgus, būs piegādes drošība tikai un vienīgi tad, ja jums būs infrastruktūra un visi pārējie stimuli. Ir jābūt skaidriem stimuliem, jo parasti ir tā, ja ir piegādes trūkums, vienkārši nozīmē, ka trūks kapacitātes, trūkst rezervija. Un tas, šo, šis jautājums jārisina no Eiropas Savienības perspektīvas. Vēl viena lieta - rezervas ir absolūti vajadzīgas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt šīs rezerves un vajadzības gadījumā arī būt gataviem papildināt šīs rezerves. Paldies! Paldies! Mēs uh, uzzinājām ārkārtīgi daudz informācijas, lakoniskā kodolīgā veidā, un tagad vajadzētu uh, būt pietiekami taisnīgam laika sadalījumam, lai visi, kas vēlētos uzdot jautājumus, tos varētu uzdot, un lai visi varētu arī uh, saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Pirmiem došu vārdu mūsu referentam Vidala Kvadrasa kungam, un pēc tam došu vārdu visiem, kas pietiekušies runāt, un uh, man te priekšā atrodas saraksts. Uh, Vidala Kvadrasa kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, es arī pēc šīm diskusijām kā referents eh, mēģināšu veikt dažus secinājumus, bet tagad uzreiz pēc prezentācijām es vēlējos sirsnīgi pateikties visiem ekspertiem un pateikt, ka viņi ir gatavi kļūt par Eiropas parlamenta deputātiem, jo ļoti īsā laikā viņi varēja mums pavēstīt ļoti vērtīgu, tādu bagātīgu informācijas apjomu. Nu, tas tāds ieteikums nākotnē. Un vēl papildus tam. Es domāju, ka mūsu komitejas locekļiem ir ļoti liels gandarījums redzēt to, ka viss, ko jūs minējāt, ir par simts procentiem saskaņots ar mūsu uzskatiem un viedokļiem. Tātad eh, tas ļoti labi sasaucas ar to, ko mēs darām ikdienā šajā komitejā. Citreiz uzklausīšanās ir tā, ka mēs dzirdam kaut kādu tādu abstraktu realitāti, kas ir ļoti tālu no mūsu ikdienas darba, bet jūs eh, patiešām, eh, tā teikt, eh, trāpījāt pareizā vietā, tas bija kā mm, kulaks uz acu, un ir divi punkti, ko es vēlējos minēt. lai jūs pēc tam varētu tos eh, detalizētāk komentēt. Pirmām kārtām mēs runājam par aizsargātiem. And, uh, like to... Aizsargātiem patērētājiem. Mēs vēlētos eh, dzirdēt kaut ko vairāk par šo terminu. Otrakārt, neskatoties uz to, ka jūs visi ļoti neslēpti paudāt savu skepsi par N-1 principu, jūs apšaubījāt tā labo kvalitāti, mēs tomēr vēlētos uzklausīt no jums detalizētāku analīzi. kādas eh, tieši ir tehniskās un praktiskās grūtības eh, īstenot N-1 principu? Tātad, eh, kas traucē šim N-1 principam kļūt par patiešām veiksmīgu instrumentu? Kāda ir trūkuma? Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs! Es domāju, tagad uzklausīsim vairākus kolēģus, un pēc tam dosim vārdu ekspertiem atbildē. Kavalī kundze, lūdzu tagad. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties ekspertiem par ārkārtīgi interesantām visaptverošām prezentācijām. Es varu piekrist eh, pēdējiem runātājam, kurš minēja, ka mums ir ārkārtīgi daudz uzmanības jāpievērš infrastruktūras jautājumiem un jāpalauza galvas par to, kā labāk eh, finansēt lielāku kapacitāti. Eiropā tas patiešām ir nepieciešams. Un tālāk man ir jautājumi par diversifikāciju, vai ir nepieciešams eh, vēl uh, vairāk inf diversificēt infrastruktūru vai piegādi. Varbūt, ka mēs varētu vairāk aplūkot uh, šo Atlantijas asi un padomāt par uh, resursu piegādi, piemēram, no Āfrikas rietumkrasta. krasta varētu arī izveidot jaunus uh, šķidrinātās dabas gāzes terminālus Eiropā un, piemēram, arī veidot savienojumus ar tālākajiem, teiksim, ar tālākajiem citiem kontinentiem, ne tikai ar Eiropu. Tālāk, uh, otrs jautājums ir par investīcijām. Tā, protams, ir problēma, kas uh, skar visas valstis Mums ir nepieciešams investīcijas, lai varētu garantēt energoapgādes drošību, modernizēt esošās iekārtas un uh, garantēt arī tīrāks enerģijas ražošanu. Ir nepieciešams turpmāks investīcijas Eiropā. Viens no runātājiem minēja stimulu plānu un arī par to, kā paši izmantotāji varētu sniegt savu ieguldījumu. Es, piemēram, nāku no Portugāles un Mēs saņemam gāzi no šķidrinātās gāzes termināla, kas ir savienots arī ar termināliem Spānijā un Alžīrijā. Mēs eh, šī termināla apguvēja un izmantošanai saņēmām arī ļoti lielu atbalstu no struktūra fonda līdzekļiem. Vai Eh, ņemot vērā finanšu krīzes smago sitienu, mēs varētu padomāt par jauniem instrumentiem, kā finansēt šīs infrastruktūras pietiekamā kapacitātē. Paldies! Paldies, tagad eh, došu vārdu kolēģim Svobodas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlējos kā referents no sociāldemokrātu grupas uh, uzslavēt tautas partijas uh, referenta veikumu, un man ir vairāk jautājumu. Pirmais jautājums, to jau minēja Vidal Kvadrasa kungs. Tātad par to, ko īsti nozīmē šis aizsargātais patērētājs, uh, komisijas jēdziens varbūt ir tāds pārāk plašs, un da dalību valstīm arī šeit varētu rasties pārāk liela rīcības brīvība. Uh, Tā tad tam ir jābūt tādam ļoti šauram jēdzienam, kas varētu tikt definēts visā Eiropas teritorijā, vai dalību valstis pašas varētu domāt, kā viņas, ar kādu saturu viņas piepildu šo jēdzienu. Un tika runāts arī par uh, elektrības ražotājiem, kā šo jēdzienu varētu piemērot šajā kontekstā. Tālāk par gāzes krātuvēm. Portugāles koloģi uzdeva pareizi šajā kontekstā jautājumu, un tam vajadzētu tikt vienmēram saistītam arī ar sašķidrinātās dabas gāzes termināliem. Protams, tie nevarēs atrisināt, tie nevarēs sekt visu pieprasījumu, bet tas ir labs risinājums. Krāmerkungs, Šmelcerkungs, es vēlējos pavaicāt, cik lielā apmērā šajā regulā vajadzētu būt noteiktām saistībām, piemēram, attiecībā uz gāzes krātuvēm, cik skaidri tam ir jātiek definētam pēdējā paketē, kur mēs runājam par tirgus liberalizāciju, mēs jau pieredzējām, ka ir ļoti atšķirīgi viedokļi un ir patiešām ārkārtīgi interesanti dzirdēt, ka šo krātuvju apjoms, tātad uzkrātās gāzes apjomi ļoti, ir, ir ļoti dažādi dalību valstīs. Te ir vairākas, protams, ekonomiskas, politiskas nostādnes. Uh, Un ir valstis, kur ir daudz šo krātuvju, kur ir daudz uzkrātās gāzes, bet citās valstīs situācija, protams, nav tik spīdoša. Vēl ir eh, viens jautājums par informāciju. Tā tad ražotājiem, cik daudz informācijas ražotājiem ir jāsniedz komisijai? Mēs esam uzklausījuši uh, kritiku, ka ir eh, bijuši tāds vienošanās aizslēgtām durvīm, uh, ir līgumi parakstīti aizslēgtām durvīm un informācija netiek izpausta. Uh, Ko šajā kontekstā dara regulātors Melcerkungs? Vēlējos pavaicāt tieši jums, eh, cik augsts ir šis konfidencialitātes līmenis, vai komisijai vajadzētu zināt vairāk nekā nacionālajiem regulatoriem, un varbūt vajadzētu būt stingrākiem noteikumiem attiecībā uz caurskatāmību, proti, ka informācija tiktu sniegt plašākā apjomā. Paldies! Next, uh... Paldies, tagad Šimanska kungs. Dziękuję bardzo. No ja mam dwa pytania. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlējos uzdot divus jautājumus. Viens ir tāds vispārīgs jautājums, kas ir adresēts visiem ekspertiem. Un ko mēs īsti zinām par regulas iespējamām finansiālājām sekām, it sevišķi izmantosim N-1 standārtu? padomājot par termiņiem, kas norādīts šajā regulā, eh, kādā veidā tas ietekmēs eh, īstermiņa investīciju plānus nozarē, vai ir veikt kādu pētījumu par šiem finansiāliem efektiem un vēl eh, jautājums Becīgas kungam. Jūs teicāt, ka pēdējā gāzes krīzes laikā bija ierobežojumu dalību valstīm sadarboties pārobežu režīmā. Kāds bija šo notikumu fons, kādēļ bija šādi ierobežojumi, vai tie bija ekonomisks vai politisks dabas ierobežojumi, vai vispār tie bija tikai tādi tehniski trūkumi, kas ierobežo šo sadarbspēju. Paldies, kas bija iemesls. Uh, ja kolēģiem nav nekas pretī, es uh, sākumā došu vārdu vēl tikai vienam kolēģim, pēc tam sakos eksperta atbildes. Paškas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs vēlējos atgriezties pie 2009. gada eh, janvārī piedzīvotā. Protams, arī Slovākijai negāja secengāzes krīze. Un pašā sākumā vēlējos pateikt, ka mums ir milzīgi gāzes uzkrājumi. Līdz ar to patērētājiem nevajadzētu rasties nekādām problēmām. Pat krīzes laikā, pat krīzes laikā valsts varētu normāli darboties, arī ja tā būtu barga ziem, ņemot vērā šos gāzes uzkrājumus rezerves. Slovākijā, diemžēl, tika pārtraukta apkure un trīs nedēļas, uz trim nedēļām tika slēgtas rūpnīcas. Tas notika tādēļ, ka rezerves atradās Rietuma Eiropas uzņēmumu rokās. Čehijas republika rīkojās vienkārši ļoti apkaunojoši. Viņi neļāva gāzi transportēt eh, caur savu teritoriju, bet eh, bija tehniķi, kas mums palīdzēja tomēr eh, pārvarēt šo gāzes krīzi. Varbūt, ka nākotnē mums vajadzētu runāt nevien par to, kur atrodas kādas konkrētas gāzes rezerves, bet par to, kā uzlabot uh, attiecības starp Eiropiešiem un Eiropas Savienības dalību valstīm, kā īsti izpauž šīs attiecības savādāk. Jūs patiešām sastopaties ar risku, ka, piemēram, gāzes rezervu īpašnieki valstīm, kur šīs rezerves atrodas, neļauj krīzes laikā piekļūt gāzei. Paldies! Mm. Paldies, turpina priekšsēdētājs, dargie kolēģi, vēl ir ārkārtīgi daudzi no jums pieteikušies runāt. Es nezinu, vai vēl vienam kolēģim varētu dot vārdu jautājumam, un pēc tam eksperti varētu atbildēt. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos pateikties eh, ekspertiem, referentiem par uh, lielo daudzumu interesantās informācijas un vēlēs uzdot divus jautājumus. Viens no jautājumiem ir saistīts ar Becūgas kunga komentāru. Jūs teicāt, ka nav novērota pietiekam liela sadarbība tādā pārobežu līmenī würde ich Sie gerne bitten, das ein bisschen näher. Varbūt jūs varētu ilustrēt tā detalizētā, ko jūs īsti ar to domājat, it sevišķi padomājot par to, cik uh, liela atbildība ir jāuzņems dalību valstīm tādā preventīvā jomā, piemēram, lai varētu izrādīt solidaritāti pret citām dalību valstīm, ja tāda nepieciešamība rodas cik eh, labi ir šī proporcija vai līdzsvars, vai, vai ir arī kādi tehniski parametri, ko jūs varētu šeit detalizētāk aprakstīt. Tātad, eh, kādas ir šīs pieejas, galvenie principi, kas šeit būtu jāievēro, lai varbūt no tādas situācijas izraisītos nākotnē? Otrs jautājums būs adresēts Šmelcer kungam un arī Becīgas kungam. Uh, Jūs runājāt par to, arī citi eksperti par to runāja, ka ir nepieciešams papildus investīcijas infrastruktūras uzlabošanā. Bet neviens no ekspertiem neminēja to, cik lielā mērā investīcijas varētu uh, novest pie tā, ka tiktu patērēts mazāk resursu, proti tiktu izmantotas labākas tehnoloģijas un pēc tam vajadzētu tērēt mazāk gāzes. Tas varbūt būtu ekonomiski izdevīgāk nekā papildus infrastruktūra izveide. Tātad varbūt jāliek uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Ir daži varbūt tādi pretrunīgi jautājumi, un mums vajadzētu patiešām izveidot tādu racionālu kopīgo stratēģiju gāzes piegādē. Tie ir bija mani jautājumi, pārdoms par šo jautājumu, par eh, šo konkrēto punktu. Paldies! Es tagad došu vārdu mūsu ekspertiem īsai lakoniskai atbildēji. Šmelcer kungs lūdzu pirmais. Paldies. Jā, sākumā es vēlējos runāt par šiem aizsargātajiem patērētājiem. Kāda īsti ir definīcija? Mēs uzskatām, ka definīcijai jābūt nepārprotamai, ļoti skaidrai, tai, tā, kā tādai jāparādās regulā, un tur vajadzētu uh, būt pietiekami lieliem ierobežojumiem Mēs uh, vēlējāmies norādīt, ka galvenokārt lieli patērētāji, arī korporatīvie klienti bieži vien var uh, pārslēgties uz citiem uh, energoavotiem, bet varbūt individuālajiem patērētājiem tādas iespējas nav. Līdz ar to aizsargātajam uh, patērētājam šai definīcijai ir jābūt ļoti ierobežojošai un nepārprotamai. Tātad mēs šeit nerunāsim par korporatīvajiem klientiem. Otrs jautājums. par eh, saistībām, par eh, atbildību vai arī tādu solidaritāti pārējiem atla, atļaut piekļuvu, piemēram, gāzes rezervēm vai eh, krātuvēm. Uh, un ir ārkārtīgi atšķirīga interpretācija par šo jautājumu. Jāņem vērā, ka ir valstis, kur nav tādu lielu rezervju, un eh, ja notiek enerģētikas krīze, tad viņiem radīsies ļoti augsts papildu izmaksas. Protams, ideālajā situācijā tirgumu vajadzētu būt pietiekam liberālam, liberalizētam, lai viena valsts varētu piekļūt otras valsts rezervēm, ja tāda nepieciešamība rodas. Un, uh, Eh, protams, ir jāizveido arī ļoti skaidri tirgus noteikumi, ir jābūt apusējībai šādu gadījumu risināšanā un ir jāgarantē, lai arī piekļuva rezervēm būtu pietiekami caurskatāma, lai abas puses būtu iepazīstināts ar līguma noteikumiem un eh, tādā veidā arī tirgu varētu varbūt iepriekš, eh, tā teikt, rezervēt šādas uzkrāšanas kapacitātes. Vēl tika uzdots kāds jautājums par to, kā no, nodrošināt energoapgādes drošības pāraudzību un kas notiek tad, ja rodas tāda sašaurinājuma tirgū, piemēram, ja nav pietiekami labas pārvades, kā no tā izvairīties vai kā pārvarēt šos sašaurinājumus. Uh, Mums, e, kā iestādē, protams, ir jāvadās vai jābalstās uz konkrēta juridiskā pamata, e, ņemot vērā to, cik liels e, manevrēšanas iespējas mums atstāja līguma noteikumi. Un, protams, varētu runāt par tādu elastību 10 līdz 15% apmērā, cik liels ir manevrēšanas iespējas līguma ietvaros un tādā veidā uh, piemēram, piegādātāji varētu apsvērt alternatīvas piegādes iespējas, un iestāde varētu veikt aprēķinus, izvērtēt datus un padomāt, kā atrisināt situāciju, vai tas ir iespējams, nekropļojot eh, konkurenci, eh, nepārkāpjot tirgu spēkā esošos noteikumus, vai ir jādomā par tādu konkrētu alternatīvu, kas ir nepieciešama eh, krīzes gadījumā, ārkārtas situācijā mēs domājam, ka N-1 standarts ir ļoti skaidrs instruments un runājot par inverso plūsmu, par investīcijām inversajā plūsmā, eh, investīcijas eh, ir diezgan mazas un eh, arī izmaksu sadalījums bieži vien ir tāds kā strīdu sābols, mums par to ir daudz jādiskutē un tādēļ vajadzētu pietiekam daudz uzmanības pievērst tam, uh, lai ir skaidrs nodalījums starp infrastruktūru, tehniskajām kapacitātēm. Tas ir galvenais priekšnosacījums, lai mēs varētu, teiksim, enerģijas plūsmu nodrošināt pa, varbūt citiem vadiem, citiem cauruļvadiem, ja pa kādiem tas nebūtu iespējams. Tas ir N-1 standarts, mans domas par to. Paldies, tagad Krāmer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs man atļausiet Es varbūt eh, pieskaršos atsevišķiem punktiem, jo man šķiet, ka beig beigās mēs visi tomēr atbildēsim uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Pirmais jautājums, uz ko es vēlējos atbildēt, bija par uh, sašķidrināto dabas gāzi un par uh, Atlantijas asi. Uh, Protams, šeit mēs runājam arī par sašķidrinātās dabas gāzes izmantošanu no eh, rietuma Āfrikas krasta. Ir vairāk projekti, par ko jau tiek kaldināti plāni, un eh, nozarē eh, rūpniecībā mēs ārkārtīgi aktīvi lūkojamies uz diversifikācijas iespējām, uz to, kā, piemēram, izmantot terminālus, kas atrodas arī ārpus Eiropas teritorijas. Ir diezgan daudz projektu, kas atrodas arī teiksim, pāri Atlantijas okeānam ir vairāk projektu gan Beļģijā, gan Nīderlandē, Rotterdamā, un mēs esam novērojuši patiešām ārkārtīgi lielu progresu. Kāds bija galvenās bažas, kas pastāvēja? Vai tas nodrošinās labāku, teiksim, enerģijas padevi, bet sašķidrināt to dabas gāzi patiešām var izmantot? izmantot, un e, mēs esam piedzīvojuši arī to, ka ASV e, ļoti daudz tiek izmantota alternatīva enerģijas avoti, tiek meklēts jaunas iespējas un e, tiek izmantot tā sauktā nekonvencionālā gāze. Uh, Es domāju, ka ko tādu var darīt arī Eiropā. Vienkārši vajag vienoties valdībai ar uh, uzņēmumiem, kādā veidā šos resursus varētu izmantot pietiekam produktīvā un atbildīgā veidā. Domāju, ka mēs uh, piedzīvosim vēl plašākas uh, diskusijas daudz biežāk par nekonvencionālo gāzi, un tas tiks arī pietiekam plaši pētīts. Sašķidrinātās Gāzes dabas termināli, protams, piedāvā labāku iespēju arī patērētājiem, un tas varētu arī samazināt uh, atkarību no viena energopiegādātāja, tas varētu uzlabēt vispārējo situāciju. Un uh, Mēs, protams, varētu uzlabot arī esošo uh, cauruļvadu infrastruktūru. Kāda ir mūsu gūtā pieredze ja mēs runājam par investīcijām papildus infrastruktūrās, infrastruktūras, protams, ir šeit uh, visu interešu degpunktā, bet mēs domājam, ka ļoti liels uzņēmumu un investīciju fondu skaits ir gatavs investēt līdzekļus infrastruktūrā, bet ko mums vajadzētu pajautāt? Nav jau galvenais, par jautājums, galvenais jautājums, ko viņi sev uzdod, nav par infra, infrastruktūru, bet par to, vai viņi ieguldītos līdzekļus varēs uh, iegūt atpakaļ ar uzviju. Un, protams, ka uzņēmumi šeit nav labdarības organizācijas, viņi arī vēlas kļūt pēļņu. Mēs bieži vien piedzīvojam tādu situāciju, ka uh, uz šo jautājumu nevar atbildēt apstiprinoši, pēļņas iespējas ir visai apšaubāms, un, protams, uh, šeit atkal parādās šis pārobežu solidaritātes jautājums. Uh, ko darīt, lai, piemēram, abās robežas pusēs investīcija līmenis būtu pietiekami augsts un uh, nodrošināt pietiekami efektīvas pārobežu investīcijas. Nu, ir daži piemēri, ko esam piedzīvojuši, bet, diemžēl, varbūt pagaidām situācija nav pati spīdošākā. Protams, šeit ir arī vairāk e, institucionāli iemesli e, pašreizējai situācijai, arī vēsturiskā situācija ir ietekmējusi lietu gaitu, un e, mums ir jāmēģina to visu pārvarēt un kaut ko risināt. Tālāk tik uzdots jautājums par krātuvēm. Ir vairākas iniciatīvas, vairāki projekti, kas tiek virzīti visā pasaulē, bet jāņem vērā, ka ne visas pazemes krātūs, piemēram, ne visur zem zemes ir iespējams glabāt gāzi. Ir jāņem vērā arī, piemēram, ģeoloģiskie apsvērumi. Un varētu padomāt par labāku krātuvju izmantošanu un uh, ir jābūt arī pietiekami korektiem finansiāliem aprēķiniem, pēc tam ir uh, jāpadomā par to, vai būs pietiekami daudz uzņēmumu, kas vēlēsies šādās krātuvēs ieguldīt savu naudu. Protams, tas nenozīmē, ka mums automātiski vajadzētu noteikt saistības, eh, tādu saistošu raksturu eh, gāzes uzkrāšanai. Tā tad ir jāpadomā, kur atrodas eh, šīs šaurās vietas, kur ir visdaudzāk trūkumu un problēmu. Ir atšķirīgi scenāriji un varētu arī būt tā, ka ir izveidots papildus rezerves, papildus krātuves, kas tiek izmantots ārkārtas situācijā, tad, kad uh, nav pietiekami daudz uh, piegādes avotu, un uh, to varētu finansēt arī no valsts līdzekļiem. Tālāk, uh, kādas finansiālās sekas atstās N-1 standarts? Ja jūs iz, izmantojat N-1 standartu, man šķiet, tas ir pietiekami labs instruments, uh, And the last point is, yes, efficiency is extremely important. Tomēr izmaksas varētu būt eh, neprognozējami augstas, pat vairāk miljārdu eiro apmērā. Un Protams, ka mēs vēlamies uh, uzlabot arī uh, dabas gāzes izmantošanas efektivitāti, tas samazinātu gan izmaksas, uh, gan arī, teiksim, ieguldīto darbu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Brēma kungs. Thank you. Paldies! Es arī atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Aizsargātie patērētāji, kas tie tādi ir? Es domāju, tas ir jautājums, uz kur jāatbild politiķiem. Kas ir tie cilvēki, kurus viņi grib jā, aizsargāt? No tehniskā viedokļa sacīt, tas ir jebkurš, kurš nevar nodrošināt uh, savus krājumus pats. Tad būtībā tie ir patērētāji, kuri uh, neslēdz līgums ar pārvaldes tīklu, pārvaldes tīklu operatoriem. Un līdz ar to viņiem ir problēma, tad, ja gāzes padēvi tiek pārtraukta. Un te izskanēja skepse par N-1 otrā. Eh, šī skepse izskanēja no otrā galda gala. Jautājums, protams, rodas par to, kāds ir eh, šī N-1 formulējums regulā, bet būtībā šis N-1 kritērijs eh, nosaka to, ka valstī ir jābūt eh, spējīgai nodrošināt, ka tās infrastruktūra ir mm, laba. Un tad pēc tam var sīkāk skatīties vai, vai tad šiem gāzes gāz vadiem vajadzētu tikt savienotiem ar krātuvēm vai ar citiem gāzes vadiem. Bet katrā ziņā infrastruktūrai jābūt izturīgai gadījumā, kad tiek pārtraukta gāzes padeve, un tas būtu pamatprincips. Runājot par gāzes krātuvē, kā Krāmera kungs jau sacīja, ir daudz institīvu, kas ir uzsāktas Un es teiktu, ka tie ir nevis e, tirgus apsvērumi, komerciāli apsvērumi, kas traucē, bet e, šīs iniciatīvas drīzāk ir e, grūti īstenot, jo cilvēki negrib, lai, lai šīs izmaiņas tiktu veiktu, veiktas viņu tiešā tuvumā. Un tāpēc varētu, piemēram, izvirzīt obligātu obligāts uzkrāšanas eh, prasības, bet mēs neesam pārliecināti, ko šādas iniciatīvas pašas var izdarīt. Līdz ar to mēs to tomēr nevarētu pieprasīt. Jāskatās eh, uz konkrēto gadījumu katrā valstī vai reģionā, kas ir nepieciešams, lai pārvarētu iespējamos pārāvums padevēju. Un iespējams, ka secinājums varētu būt, ka tomēr vēlams veidot obligātās krātos, kā piemēram Ungārija ir izdomājusi. Bet tas nav risinājums visiem, visām valstīm, jo tas viss ir atkarīgs no konkrētās situācijas valstīm. Un runājot par sašķirināto dabas gāzi, jā, tiešām ir daudz sašķirinātas dabas gāzes eh, iekārtu. Eh, Dažs jau tik minēts, īpaši apvienotajā karalistē ir daudz šādu struktūru, kas tad var nodrošināt gāzi, ja rietuma Eiropā, ja tāda vajadzība nepieciešamība rastos. Bet jāņem vērā ka mēs esam arī pakļauti globālajam tirgum, starptautiskam tirgum. Savienojuma punkti ir reģionāli pārsvarā. Bet tad, ja gāzes tiek pārtraukts, tad patiesībā sašķirtinātā dabas gāze ir daudz, šīs gāzes padevi ir daudz elastīgāk. Un eh, tas eh, lielā mērā saistīts ar tuviem austrumiem un Āfriku, bet pat labam šeit nav problēma. Bet izvērtējot, skatoties nākotnes perspektīvā, mums jāņem vērā, ka mēs esam um, pasaules spēlētāji. Piemēram, mēs varētu salīdzināt situāciju ar naftas tirgu, te var ar tankeriem pārvadāt naftu. Un eh, jāņem vērā, ka arī Indijai un Ķīnai varētu būt savi resursi. Runājot par šīs regulas finansu sekām, te jau daži skaitļi tika doti, kādi būtu tie um, inversās plūsmas, investīcijas inversējā plūsmā, kā tā iespaidotu kāds būtu rezultāts beigās. Būtībā ir skaidrs, ka mēs eh, gribam aizsargāt eh, mājokļus no pārtraukumiem padevē. Tad te mēs būtībā runājam par apdrošināšanas prēmiju, jo šīs investīcijas tad nodrošinātu, ka ekonomiskie zaudējumi nebūs tik lieli kādā krīzes situācijā. Es domāju, ka tā, ar to es esmu atbildējis uz man uzdotajiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdē. Tā, es sākšu ar jautājumu, kas tika uzdot tieši man, un tad vēl mazliet komentēšu par to, ko sacījuši citi runātāji. Runājot par eh, solidaritāti, solidaritāti pārobežu līmenī. Cik es zinu, nav nekāda skaidra norādījuma uz to, ka šīs solidaritātes pietrūka. Bet mūsu mobili, modelī ir norādījis uz to, kas uz uh, kur rodas jautājumi, īpaši par Itālijas krātuvu izmantošanu un eh, par to, kas notika Slovākijā krīzes beigās. Un eh, mūsu modelis atspoguļo to situāciju, kādu mēs, to iespēju, kādu mēs iegūstam no preses. Bet skaidrs ir, industrija apgalvo, ka nav nekāda neapgriežam, ne, neapgāžam pierādījumu tam, ka pietrūk solidaritātes. Bet solidaritāti varētu paredzēt šādu veidu regulā. Būtu ļoti labi, ja mums būtu izstrādāt standarta kritēriju, kas būtu harmonizēti visās 27 Eiropas Savienības dalību valstīs, kādiem rezervu līmeniem ir jābūt katrā valstī, Un tas arī norādītu, kādiem ir jābūt krātuves rez, eh, līmeņiem. Ja jūs esat eh, jā, janvārī, eh, rodas kāda vajadzība, tad ir jābūt spējai nodrošināt gāzes padēvi. Un tāpēc būtu ļoti vēlams, lai mums būtu skaidri noteikti kritēriji. Un līdz ar to šiem kritērijiem attiecībā uz krātuviem jābūt Eiropas līmenī. Un tas arī nodrošinātu pareizi iekšējā tirgus funkcionēšanu. Otrais jautājums, kas tika uzdots tieši man, bija saistīts ar gāzes pieprasījumu un efektivitāti. Es ļoti augstu vērtēju šo jautājumu, jo ļoti svarīgi ir izcelt uh, vēl viens svarīgi jautājums. Šis, šī analīze, ko es biju veicis, un to arī ierosina komisija, pamatojas uz pašreizējiem datiem par pieprasījumu. Un līdz ar to tad arī no tā izriet uh, prasības piegādes nodrošināšanai. Mm, arī saistībā ar šo janvāru situāciju. Bet, protams, investīcijas infrastruktūrā prasa laiku, lai tās varētu pabeigt. Un šis, šo investīciju gaitā pras, pieprasījums var mainīties, piemēram, tas gan varētu gan pieaugt, gan kristies. Tas varētu, teiksim, paaugstināties rūpniecības uzņēmumos, bet samazināties mājokļos. Tāpēc, lai, nodro, lai novērtētu piegādes energodrošību. Mums ir jāraugās desmit gadus priekš. Un tad mums ir šie pieprasījumi scenāriji jāiestrādā šajās mūsu prognozēs. Tā mēs varētu nodrošināt, ka mēs paliekam labā līmenī arī turpmāk. Un mēs pat labam tieši pie šāda plāna strādājam. Es domāju, tas ir mēs dodamies pareizajā virzienā. Vēl bija komentāri par vispārējiem jautājumiem. Tātad N-1 kritērijs. Es negribu, ka. Es negribu kurš teikt, ka šis kritērijs nav pieņemams. Tas ir labs kritērijs, bet ar to nepietiek. Tajā nav paredzēta pilnīga Eiropas perspektīva un nav arī skaidrs, kāda būs sadarbības starp vairākām dalībvalstīm kā tā izpausies šajā kritērijā. Tāpēc manā skatījumā ir, tas ir jāsas, tam blakus jānoliek Eiropas perspektīva. Un te ir jautājums par apjomiem. Tas jautājums ir īpaši svarīgs saistībā ar krātuvēm. Un treškārt tika ierosināts atstāt mazliet manevru telpas interpretācijai. Nevis atstāt, bet varbūt novērst šo Un vēl viens komentārs, es tam pilnīgi piekrīti, tam, ka ja būtu lielāks sašķirnās gā, dabasgāzes daudzums, tad mēs arī kļūtu elastīgāk nodrošinājuma ziņā. Bet tad rodas arī jautājums, kurš tad e, ievast, investētu sašķirītās dabasgāzes terminālos, kas līdz šim netiek izmantoti un tad būtu izmantojami tikai krīzes laikā. Tad kā to varētu nodrošināt, kā par to maksāt. Sašķirtinātās dabas gāze varētu nodrošināt uh, eh, nodrošinājumu ar gāzi, piemēram, Nord Stream ar uh, ziemeļu dienvidu savienojumu varētu palielināt apjomus, kas tiek piegādāti austrumu Eiropai tādos gadījumos, ja tiktu pārtraukt padevi caur, Eiro, caur Ukrainu un tas būtu ļoti labs risinājums. Un tāda pati situācija būtu Nabuko gadījumā un citu plaša apjoma projektu gadījumā. Un tad vēl bija jautājums par krātuves līmeņiem, uzkrāšanas līmeņiem, vai nevajadzētu būt kādam pienākumam, kas izpēto šai regulā. Es uzskatu, ka šim aspektam noteikti būtu jābūt iekļautam šai priekšlikumā, būtu jānosaka konkrēti uzkrāšanas standarti un jānodrošina, ka šie, šis uzkrāšanas līmenis tiek uzraudzīts Eiropas līmenī. Un arī ir jāparedz pasākumi, kas jānotiek, tad ja Eiropa secina, ka šie uzkrāšanas līmeņi vairs neatbilst kritērijiem Un te mums būtu jāparaugās uz konkrētajiem ieguldījumiem šādos, šādās krātuvēs. Es domāju, te ir pavisam skaidri jāsaprot, kā būtu jārīkojas, ja, šie uzkrāšana, ja šis uzkrāšanas līmenis netiek ievērots. Un tad vēl viens komentārs, ko es gribētu atkārtot, bija jautājums par apstrīdamo situāciju kuru tad eh, eh, tas skaidrs, ka rūpniecības uzņēmumiem būtu komisijai jāno, komisijas rīcībā jānodod informācija. Un tad man rodas jautājum, eh, jautājums tādā veidā, pamatojums būtu, ka tādā veidā tad varētu novērst iespējamo solidaritātes trūkumu Eiropas līmenī. un uh, dalībvalstis var nonākt politiskās uh, spēles, uh, politisko spēlētāju lomā, un tad uh, šis noteikums risinātu šādu veidu problēmu, un gāzes industrija Eiropā tad varētu palikt, tomēr saglabāt savu stabilitāti. Es uzskatu, jā, šādiem noteikumiem jābūt. Es domāju, ka noteikums, ka šeit varētu iejaukties komisija, ir mazliet pārspīlēts. Konkurējošiem uzņēmumiem vienkārši būtu jātie, jāuzvedas saskaņā ar konkurences noteikumiem. Paldies. Lūdzu, Koili Hams. Lūdzu, kolēģis Sukalas. Varbūt jūs varētu vienkārši izteikties vienu minūti. Es izteikšos pavisam ātri. Es gribētu gūt informāciju, cik procentu no sašķirnāsās gāzes tiek izmantot. Vai tā ir, ka tas varētu būt viens risinājums? Mēs varētu palīdzēt mūsu bulgāru draugiem Mēs viņiem varējām uh, sniegt sašķidrināto gāzi. Es saprotu, ka uh, pasaules uh, e, kuģniecībā ir 300 šādu sašķirinātās gāzes kuģu. Varbūt mēs varētu ieguldīt jaunu šādu kuģu um, izveidošanā. Varbūt tad mēs varētu vairāk transportēt sašķirto gāzi, vai jūs domājat, tas būtu viens no iespējamiem risinājumiem? Un uh, tad, piemēram, mēs varētu uh, na, Nabukos. Tad Nabuko vienkārši ir aizstāja risinājums uh, lai mēs nebūtu atkarīgi no Krievijas, bet tagad mēs būsim atkarīgi no Turcijas. Nu, vai tas tiešām būtu uzskatāms par izcinājumu? Un Eiropas Savienība turpinās būt atkarīga. Un tad ir paredzēts 2030. gadā izmantot Lībiju vai Ēģipti. Es gribētu zināt, kādi ir jūsu plāni. Brezina kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs ja man jāizsakās īsi, tad es vienkārši sniegšu jums savu viedokli. Un tas ir šāds. Saskaņā ar to, ko sacīja eksperti, pēdējās gāzes krīzes laikā mums paveicās, jo bija laba tāda apstākļu sakritība, kas varētu neatkārtoties šoziem par N-1 standartu. Es gribētu uzdot jautājumu Vecūgam, Vecūgu kungam. E, kā, kāda bija šie pārbaudes testi? Vai tie varētu papildināt N-1 standartu? Un es gribētu uzdot jautājumu visiem ekspertiem. Kā šos pasākumus varētu finansēt? Vai jūs domājat, ka būtu pareizi kompānijām normālu darba apstākļu gadījumā gūst eh, pēļņu, bet eh, tad, ja ir jāveido tīkls vai jāuzlabo kapacitāte, tad šīm kompānijām būtu jārisina problēmas tirgū. Vai morāli ir pieņemams tas, ka mēs eh, neņemam vērā it kā neņemam vērā valsts atbalsts. Kad jūs skarat strateģiskos jautājumus, tādus kā, piemēram, lielākas nozīmes piekriš, nozīmes eh, piešķiršana gāzes, gāzē, vai tā, tas varētu būt aktuāli? Paldies, priekšsēdētāji! Es arī izteikšos īsi. Es redzu, ka pirmajā eh, slaidā ir minēts, ka eh, iekšējā tirgus funkcionēšana ir labākā gāzes padeves nodrošināšana. Un tad vēl te figurē, ka mm, uzticieties uh, tirgus mehānismam arī krīzes situācijā. Izklausās, protams, ļoti skaisti bet, lai jums būtu tirgus mehānisms, jums jābūt funkcionējošam tirgumu, un lai būtu šis pēdējais, tad jums ir jāspēj no vienas Eiropas malas aizgādāt gāzi uz otru Eiropas mali. 80 līdz 90 miljonu eiro. Tā tik izmaksātu. Uh, nu, gāzes padeves nodrošināšanu no dienvidiem uz ziemeļiem. Un tad tas, at, tas tad būtu vērtīgāk nekā šī te krīzes izraisītie trūkumi. Vai mēs varētu nodrošināt uh, šāda veida situāciju? Un kā būs ar tām valstīm, kurām vispār nav nekādu starpsavienojumu? Nu, cik tas izmaksātu? Es domāju, jā, ir ļoti labi, ja jūs nodrošinātu šādu tirgu, bet jābūt infrastruktūrai. Cik tas izmaksās? Paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis Brazīnās kungs jau teica, viņš arī tiešām izteica vienu maniem jautājumiem. Viņš gribēja uzzināt, ko Becegas kungs, kungs domā ar stresa testēšanu, ar slodzes pārbaude. Tad man ir jautājums Van Bohana kungam. Ja vien es pareizi viņu sapratu un saklausēju, viņš teica, ka viņiem nevisai patīk šie 60, di 60 dienu ierobežojums. Kāpēc? Jo mēs šeit gal galā runājam par krīzes situāciju, par ārkārtas situāciju. Mēs nerunājam par tādu struktūrālo deficītu. Un šeit 60 dienas manuprāt, ir pietiekami garš periods ārkārtas situācijām. Ja mēs nevaram atrisināt situāciju pēc 60 dienām, nu tad, manuprāt, mēs nevarēsim risināt to arī no pirmās dienas, jo sanāk, ka pēc 60 dienām problēma jau kļūst struktūrāla. Un tad vēl viena lieta, par ko es vēlos runāt, ka 10% zaudējumi eh, kļūst par šo starta mehānismu, kas tiek kas tiek uzskatīts par ārkārtas situāciju. Man šķiet, ka tas mazliet pa zemu, varbūt vajadzētu tā vairāk. Um, man ir savs viedoklis, bet man interesē jūsu. Tad vēl viens jautājums Krāmeri kungam. Mani ļoti interesē. Jā, jūs esat redzējuši komentārus presē, ko es pats esmu redzējis. Tad tur ir teikts, ka īstenībā gāzes piegāde ir daudz lielāka nekā mums šķiet. Tādēļ, ka tirgus struktūra ir mainījusies. Nu, piemēram, efektivitātes, energoefektivitātes nodrošināšana, arī, protams, sašķirinātās dabas gāzes piegādes ietekme, šādi faktori. Un tas savukārt nozīmē, ka mūsu atkarība no austrumu importa samazināsies jautājums ir, vai tas ir tikai tāds īstermiņa optimisms, tikai tādēļ, ka mums šobrīd ir finanšu krīze, vai šī tā, tā sudraba maliņa, kas šajā gadījumā vienkārši šis ir pozitīvais efekts no krīzes, vai arī mēs varam runāt par tirgu struktūrālām izmaiņām. Paldies! Paldies, Fordis kundze, lūdzu! Paldies! Man ir jautājums par drošību attiecībā uz gāzes krātuvēm. Varbūt šis jautājums ir tikai mans jautājums un tikai tāds ļoti lokāls, reģionāls jautājums, bet man ir svarīgi par to zināt. Manā vēlēšana iecirknī 2005. gadā bija nopietna avārija, bija nopietnas ugunsgrēks krātuvē. Šis bija vislielākais ugunsgrēks kopš otrā pasaules kara. Un Tas notika četros no rīta, svētdiena. Bet ja tas būtu noticis jebkurā citā brīdī, tad visticamāk zaudētu dzīvību arī daudz, daudz cilvēku. Tāpēc jūs noteikti sapratīsiet, kāpēc mani vēlētāji ir īpaši nobežījušies par krātuvju drošību. Un man vēlētāji arī saka, ka tagad ir mūsu teritorijā vecas krātos, kas tika uh, izveidot 60. gados nelielās teritorijā, kur, kas, kur dzīvo neliels cilvēku skaits. Un nu, tad man tiešām rodas jautājums, kādi jūsuprāt šie apkopes standarti un kā mēs varam nodrošināt, ka tiek, tiek nodrošināta atbilstoša apkope krātuvēm. Mani tiešām interesē jūsu kā ekspertu līmenis. Vai šajā gadījumā mums nebūtu jāņem ja vērā arī mūsu iedzīvotāju drošība, tad, kad mēs plānojam šos, šīs izmaiņas? Lūdzu, Mērkas kundze, paldies! Priekšsēdētāji, mans jautājums ir, šeit es varu atbalstīt Čičistana kungu. Principā gribēju jautāt to pašu. Nīderlandē Šeit mēs runājam par kopienas ārkārtas situācijām. Kāda ir īsti krīzes situācija un kad krīze sākas? Es labprāt uzzinātu jūsu viedokli, jo, ja vien es pareizi saprotu, Eiropas komisija atbalsta 10% energopiegādes samazinājumu Nīderlandē. Mūsu minimums ir 20%. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies! Liels paldies! Un tagad, lūdzu, eksperti, jums ir iespēja atbildēt, bet lūdzu nerunājiet ilgi, viena, min, viena divas minūtes. Varbūt būtu labi koncentrēties uz uzdotiem jautājumiem, lai nebūtu jāatbild vairāk kārtu zina to pašu. Lūdzu, Šmelfer kungs. Sākšu ar finansēšanas aspektu, runājot par infrastruktūru un investīcijām. Ja tieši runājot par piegādes drošību, Manuprāt, šeit ir divas iespējas. Vai nu mēs runājam par investīcijām, ko var padarīt par tirgus investīcijām. Nu, respektīvi, transporta kapacitātes, kas tiek reāli izmantotas. Tā tas parasti notiek, tad, kad mēs runājam karā, kar, par gāzes investīcijām. Tātad tas, kas kļūst par reālu tirgus nekā, e, e, mehānismu. Un tas pats attiecas arī daļēji uz reversās plūsmas, investīcijām, jo tas ļauj nodrošināt papildu efektivitāti un elastīgumu gāzes piegādē. Tas nozīmē, ka uzņēmumi gribēs izmantot. Bet te pašā laikā, protams, ir arī šīs papildu investīcijas, kas ir domāts īpaši ārkārtas situācijām. Šajā gadījumā mēs šīs izmaksas varam iekļaut tīkla izveidas izmaksās un risināt šo jautājumu ar regulatīviem instrumentiem ja mūsu investīcijas var izmantot arī kādas citas valstis un var nodrošināt savas vajadzības, tad arī to var ierēķināt izmaksās. Šajā kontekstā vēlos atgādināt, ka, ka tīkla izmaksas ir kādi 5 līdz 7 procentiem no vispārējām kopīgām izmaksām. Tas nozīmē, ka, ja ja mēs dubultotu šīs izmaksas, tad šīs izmaksas šā vai tā nepārsniegtu to cenu pieaugumu, ko mēs varējām novērot pagājušajā gadu. Runājot par definīcijām, par krīzes definīciju. Mūsu pieredze ir šāda, kā par, par krīze par krīzi nevar runāt tādā gadījumā, ja kāda situācija ir risināma ar tirgus, standarta tirgus mehānismiem. Un šādu definīciju esam izveidojuši, lai skaidri norādītu uz to, ka jāļauj darboties tirgum tik ilgi, cik tas ir iespējams. Un tad, atkarībā no individuālas situācijas, mēs varam iejaukties tirgus procesos. Tātad, krīzes situācija, mūsuprāt, not veidojas tādā gadījumā, kad tirgus vairs netiek galā pašie savam, saviem spēkiem. Nākamie jautājumi ir saistīti ar projektiem, piemēram, ar Nabuko cauruļvadu projektu. Šeit mēs saskatām iespējas izveidot alternatīvus piegādes veidus, bet ir arī daudz dažādi projekti, ne tikai tuvojas austrumos, nu, piemēram, Eiropā ir dažādi projekti, kas ir saistīti arī ar pieprasījumu, pieprasījumu palielināšanu. Un tik tiešām es varu konstatēt, ka dažādas transportēšanas iespējas ir tikai papildu pozitīvais aspekts Eiropai. Krāmer kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Vispirms runāsim par sašķudrināto dabas gāzi. No Bulgārijas tika uzdot šis jautājums, diemžēl. Šobrīd man nav papildu informācijas, lai dotu absolūti precīzu un konkrētu atbildi, taču vēlos runāt par tādiem vispārīgiem aspektiem, kas ir saistīti ar sašķidrināto dabas gāzi, kas ļauj risināt jautājumus, kad gāzes piegāde ir ierobežota. Jā, atbildēšu uzreiz, ka tā ir pozitīva lieta, ja mums ir sašķidrinātās gāzes, dabas gāzes termināls Bet jautājums ir, kas piegādā šo gāzi tieši tajā brīdī, kad tā ir vajadzīga. Šajā kontekstā mums ir jādomā par vairākiem aspektiem. Nu, vispirms, kā mēs varam risināt cenu jautājumus ar piegādātāju, jo šī piegādātājiem taču jādarbojas tirgu situācijā, tā lai viņš varētu piegādāt to, kas mums ir vajadzīgs. Kā jau tika runāts, tā kā sašķidrinātās dabas gāzes tirgus palielinās, tad jāskarās ar situāciju, kad kravas plūsmas tiek novirzīts uz tiem tirgiem, kur ir labāka cena. Tas ir loģiski. Un vai var kādā veidā sārunāt, lai būtu sašķidrinātās dabas gāzes piegādes drošība, droša plūsma, neskatoties uz to, ka varbūt jūsu patērētāji, jūsu pircēji nevarēs samaksāt šo maksimālo tirgus cenu. Uh, Par piegādēm tur tiešām tas nav tas, tas, tas grūtākais aspekts. Es domāju, ka nākotnē būs arvien vairāk tankuģi, kas varēs piegādāt sašķidrināto dabas gāzi, tāpēc es domāju, ka tankuģi nav tā lielāka problēma. Um, var būvēt terminālus, var nodrošināt piegādes par tādu cenu, kas būtu pieejama arī patērētājiem un piegādātājiem. Vēl viena lieta, protams, ja jums ir sašķidrinātā dabas gāze, tad tā kādā veidā ir jānovada jūsu valsts iekšienē, vai jums ir visas šīs iespējas tā, lai šo gāzi piegādātāju piegādātu gala patērētājiem. Tad vēl nākamais jautājums bija, kurš par ko maksās, kādi kādi ir izcinājumi. Pastāstīšu par piemēriem, kas šobrīd jau ir novērojami krīzes situācijās, kad vairākas valstīs, nu, piemēram, runāsim par naftas krājumiem. Bet es šeit nevēlos teikt, ka ir absolūta vienādojuma zīme starp naftas un gāzes krājumiem, bet ir uh, līdzīgas tendences. Tātad par naftu runājot, ir tiešām gadījumi, kad valdība pieņēmusi lēmumu par to, kāda ir, kāds ir minimālās rezervas, kas ir vajadzīgs, Un ja tirgus spēki nevar nodrošināt šīs minimālās rezervas, tad ir nepieciešams iejaukties un atbilstoši nodrošināt lai papildu rezervi izmaksas nebūtu tikai uz atsevišķiem uzņēmumiem un personām, bet gan lai šīs izmaksas būtu sadalītas visās nozarē. Tika uzdots arī jautājums par komentāriem no preses par to, ka gāžas ir vairāk nekā uz šķiet. Nu, tā varētu arī teikt. Tik tiešām interesanti, interesanti situācija šobrīd veidojas. Mēs saprotam, ka ražotāji dara visu, lai gāzes un naftas rezerves izmantot visefektīvāk. Esmu jau runājis pār netradicionālo gāzi ASV, kas, protams, tiešām risina situāciju vismaz tur. Un tad, nu, piemēram, tas sanāk, ka sašķidrinātā dabas gāze, kas līdz šim uh, uh, tika novirzīta uz ASV, tagad šo gāzi varam izmantot mēs. Redzēsim, kā šī situācija attīstīsies un kā šīs iespējas tiks izmantots Eiropas Savienības tirgu. Tad tika uzdots arī jautājums par to, vai Eiropa ir konkurētspējīga globālajā līmenī, tieši runājot par piegādēm no ārpus Eiropas Savienības. Un šeit ir jārunā ne tikai par iespēju maksāt, bet arī par iespēju izveidot infrastruktūru, lai pēc tam šo gāzi piegādātu tur, kur šī gāze ir vajadzīga. Tieši tādēļ trešā normatīva aktu pakete un šīs paketes īstenošana ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Tā lai mums ir viss atbilstoša infrastruktūra, kas mums ir vajadzīga. Mēs saprotam, ka nozare, protams, darīs visu, eh, lai nodrošinātu investīciju, protams, vadoties no tirgus spēkiem. Un tagad es domāju, ka investori ir drīzāk interesēti investēt infrastruktūrā nekā agrāk tā bija. Protams, ja vien viņiem ir atbilstošas garantijas, bet, nu, kā jau teicu, ne nu, visos gadījumos šīs garantijas ir. Un es varu atbalstīt brīdinājumu, kas tiek izteikts attiecībā uz krīzes situāciju. Nu, daudzi uzskata, ka tagad pieprasījums ir mazāks, līdz ar to problēma vairs neeksistē. Man savukārt pieejami dati, ka dabas gāzes importa līmenis ar vien palielināsies, pieprasījums palielināsies Eiropas Savienība. Nu, kaut vai tādēļ, ka, nu, uh, dabas resursi ir ierobežoti un kopienā būs mazāk pieejamu dabas resursu. Tāpēc arī būtu pareizi izmantot bagātīgs resursus, kas atrodas ārpus Eiropas Savienībā, kas mums ir jādara, jānodrošina infrastruktūra. Runājot par gāzes krātuvēm, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Vēsture līdz šim pierādījusi, ka nozare darbojas ļoti veiksmīgi un efektīvi, bet ir jābūt uzmanīgiem, piesardzīgiem ir jābūt atbilstošām investīcijām tieši, uh, lai šīs krātuves uzturētu atbilstoši, kā arī vajadzības gadījumā būvēt jaunas. Nu, piemēram, veidojot jaunas sašķidrinātās dabasgāzes terminālus, mums ir jāizmanto maksimāli modernas tehnoloģijas, tā lai nodrošinātu krātuvju drošību. Šeit, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Uh, valsts iestādes apmainītos ar pieredzi, un lai arī ko mēs darītu, lai viņiem palīdzētu, visi šie soļi būs ļoti pareizi. Nobeigumā vēlos teikt, ka es varu atbalstīt tos, kas ir teikuši, ka tad, kad mēs domājam par krīzes situācijas risināšanu, tad vispirms ir jādomā par to, lai esošie projekti gan uh, caurvadors, gan arī, gan arī sašķidrinātās dabasgāzes terminālos, gan arī krātuvēs, lai visi šie projekti piepildītos tātad, lai būtu vismaz šie projekti. Un tātad, kad mēs saskatīsim arī citas šaurus neatrisinātas vietas, nu tad tur mēs varam turpināt sadarboties ar nozare un panākt nākamos risinājumus. Paldies! Paldies! Lūdzu, runājiet lako, lakoniski, ja nu mums nav daudz laika. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies! Man ir ļoti īs komentārs par sažģinātās dabas dārs un Bulgāriju. Manuprāt, tur tieši tā arī bija, ka Bulgārija saņēma palīdzību no Grieķijas, izmantojot sašķidrinātā dabas gāzi. Nu, vienīgā lieta, kas tur traucēja, bija tas, ka nebija līgumu. Un vajadzēja pāris nedēļas, lai noslēgtu šos līgumus. 60 dienu ierobežojums. Un jautājums bija uzdots, vai es atbalstu vai neatbalstu. Un šeit es vēlos runāt par atšķirību starp infrastruktūras standārtu un piegādes standartu. Infrastruktūras standarts nozīmē to, vai infrastruktūra ir spējīga, pat ja infrastruktūrā ir traucējumi, vai infrastruktūra var šo gāzi piegādāt. Tas nav saistīts ar piegādes problēmām, bet tas ir saistīts ar infrastruktūras traucējumiem. Pēc 60 dienām. Manuprāt, tieši 60 dienas ir šis maksimālais laiks, kad ir jānodrošina piegādes neatkarībā no traucējumiem. Es domāju, ka nu, būtu pareizi šeit konkrēti norādīt uz, atsevišķi, uz konkrētām dienām, kad ir jāpiegāda gāze, pat ja ir piegādes grūtības par um, šo krīzes situāciju un kad mēs varam pasludināt ārkārtas situāciju. Man tā īsti nepatīk neviens no šiem variantiem. Manuprāt, valdībai un Eiropas komisijai ir jāskatās uz tirgus situāciju. Lielākoties tirgus pats tiek galā ar dažiem trūkumiem un problēmām. Tikai, ja ir skaidri pierādījumi, ka tiešām ir grūta situācija, ka tirgus vairs netiek galā, tad varbūt komisija vai valdība var iejaukties. Bet do, runāt par šādu uh, mehānismu pateikt, ka šajā gadījumā obligāti būs krīze, nu tad varbūt tiešām tirgus spēlētāji sāks spekulēt. Varbūt viņi sāks domāt, nu varbūt mēs esam sasnieguši šo līmeni vai neesam sasnieguši. Un kā labāk darīt, lai lab, varbūt labāk, lai valdība tiek galā. Man jau šķiet, ka labāk būtu tomēr atstāt šo lietu tirgus spēku. Krāmer kungs arī teica diezgan daudz par to, kā nozare risinā visus šos jautājumus. Manuprāt, ir jāsaprot, ka sašķidrinātās dabas gāzes un, un atskaitot sašķidrinātās dabas gāzes eh, krātos, visas pārējais krātos gan tiek izmantotas ļoti veiksmīgi par gāzes piegādēm un par to, vai nākotnē mums netrūkst gāzes. Pēdējo gadu laikā mēs varam teikt, ka šobrīd ir, tiek atklātas va, atklāts vairāk gāzes piegādes iespēja nekā mēs esam izlietojuši. Bet tā tas nav Eiropā, tā ir pasaulē. Bet Eiropā ir tā, ka mēs tiešām izlietojam ļoti daudz. Paldies jums visiem! Profesor Kungs, daži komentāri par uh, slodzes testu. Manuprāt, slodzes testā ir jāiekļaut divi elementi. Pirmais elements būtu detalizēts modelis par uh, gāzes plūsmām jāiekļau gan krājumi, gan arī rezerves līmeni atbilstošajos brīžos. Tad arī ir jādomā par minimāliem piegādes standartiem pa patērētāju segmentiem. Un tieši jādomā par šiem, šīm ekstremālām temperatūrām, kas būs nākotnē. Ja jūs šos visus aspektus iekļausiet modelī un veiksiet E-1 analīzi pie dalībvalstu robežām, tad jūs varēsiet redzēt, kāda risināsies situācija, būs kādas, kādi trūkumi. N-1 situācija jārisina ne tikai individuālās kapacitātes līmenī vai transporta līmenī, iespēju līmeni, bet jādomā par atsevišķām valstīm, jo, ja mēs domājam par kādu valsti, nu, piemēram, šajā valstī, no kuras mēs vairs maz piegādājam parasti gāzi, ka šajā valsts, no šīs valsts vairs piegādas nenotiek. Tad, manuprāt, šeit ir daudz sarežģītāka situācija nekā vienkārši šie kāds cauruļvāts nedarbojas. Tāpēc, ja jūs ņemsiet vērā šo N-1 krīzes scenāriju, tad jūs varat aprēķināt, cik dienas ir vajadzīgas, līdz sāksies uh, absolūtā krīze, un varēsiet arī redzēt, kuras būs tās valsts, kas visvairāk cietis. Tātad, protams, nākamais lēmums, cik ilgu laiku jūs gribat, jūs vēlties izdzīvot šādos ārkārtas situācijās. Un tad nākamais posms, ko jūs darīsiet? Un to visu vajag darīt, pirms mēs veidojam gāzes modeli. Otrais jautājums saistīts ar finansējumu. Es personiski uzskatu, ka būtu pareizi, lai patērētāji, lietotāji par to maksā. Jā, jūs vēlaties, lai patērētēji maksātu par papildu kapacitātēm, tad, protams, ir jābūt noteikumiem, kā regulot, regulējošās iestādes risinās papildu kapacitātes, papildu jaudas jautājumus. Un šeit būtu ļoti pareizi nodrošināt koordinācija Eiropas Savienības līmenī, lai nebūtu pārmērīgas investīcijas papildu, papildu kapacitātē, papildu jaudā. Vēlos arī komentēt to, ko teica Kramerkungs par globālo gāzes tirgu. Šobrīd mēs varam redzēt, ka um, Ziemeļatlantijas basēnā ir uh, pārpalikumi attiecībā uz sašķidrināto dabas gāzi. Un mūsu model, modelis rāda, kā sašķidrinātā dabas gāze, kā globāli, globāla prece piedāvājums palielināsies. Bet mums Eiropā ir tieši jānodrošina konkurētspējīgas piegādes mūsu kontinentam. Vēl daži komentāri nobeigumā. Pirmais ir par par krātuvi drošību. Ir ļoti liela atšķirība attiecība uz krātuvi kvalitāti Eiropas Savienībā. Un lielākoties šeit ir ideoloģiskie momenti. Un to mēs nevaram mainīt. Un tas savukārt norāda uz to, ka Eiropas iekšējais tirgus šajā gadījumā ir potenciāls sinerģijas risinātājs, jo tad valstīm ir iespējas uzlabot energopiegādes drošību, uh, krīzes situācijā, izmantojiet to valstu krātuvis, kur ir vislabākie ģeoloģiskie apstākļi. Un tad pēdējais komentārs par Nabuko, ka šajā gadījumā mēs uh, palielināsim savu atkarību no Turcijas. Man ir komentārs par Turciju. Kā mēs varam redzēt no analīzes rezultātiem, uh, divpusējās plūsmas starp Bulgāriju un Turciju palīdzētu ļoti nopietni uh, krīzes situācija, ja tāda veidotos Bulgārija un Rumānija. Ko vēl var redzēt analīzē? Un jūs varat paskatīties arī manos slaidos, ka šīs, uh, ka šis investīvais, investīvā plūsma palīdzēs arī Turcijai samazināt savas cenas. Tas nozīmē, ka Šāda solidaritāte īstenībā ir ļoti izdevīga Turcijai. Nu, jautājums ir, vai Turcija gribēs? Vai viņi gribēs būt tik solidāri? Vai viņi gribēs nodrošināt atbilstošas, protams, investīcijas un līdzekļus, lai varētu nodrošināt šo solidaritāti. Paldies jums visiem, paldies visiem runātājiem, visiem ekspertiem. Ļoti arī atvainojos, ka pašās beigās vajadzēja runāt ātrāk un lakoniskāk. Tad ir palikuši trīs lietas. Jautājums komisijai, vai komisija vēl kaut ko teiks šodien? Vai arī mēs to darīsim kādā citā debatē? Jūs runāsiet komisiju, lūdzu. Yes, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es zinu, ka jums uh, nav palicis daudz laika. Sākumā vēlējos uh, pateikties komitejai par uzklausīšanas organizēšanu. Tas patiešām bija ļoti saistoši. Viss, ko mēs dzirdējām, ir ļoti saskaņots. Eh, mēs gan eh, padomē, gan parlamentā esam vienas prātis. Un es domāju, ka varam arī saprast, ir nepieciešams virzīt uz priekšu regulas pieņemšanu, jo nevajadzētu tagad eh, uzbrukt kaut kādiem konkrētiem principiem un teikt, ka šis teksts ir ļoti lielā mērā jāuzlabo. Ir daudz jautājumu, uz kuriem nav viegli rast atbildes, bet mēs esam sapratuši, ka esam gatavi uzlabot esošos risinājumus, ir jau daudz piedāvājumu priekšlikumu, ko mēs varam īstenot. Mēs saprotam, ka infrastruktūras un piegādes standarti ir galvenie elementi, uh, kuri ir. Uh, labāk jāizprota, labāk jāintegrē šajā regulas priekšlikumā un, protams, ir jābūt arī precizējumiem, ko īsti nozīmē, piemēram, NV-1 formula. Varbūt jūs to vēl nesaprotat pirmajā lasījumā, tādēļ ir nepieciešams papildus precizējums. Protams, ir jāievieš infrastruktūra standārti, vismaz tāds ir mans uzskats. Mēs pieredzējām arī skaidrus pierādījumus tam, ka mums nav pietiekami daudz infrastruktūras, lai varētu garantēt pietiekami labu un nevainojumu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Tas ir tas, ko mēs sapratām. Ja mēs runājam par izmaksām, atveseļošanas plāns piedāvā 1,4 miljārdus eiro, lai varētu finansēt starpsavienojumu izveidošanu un arī izveidot tādas starpsavienojumu ziņojums, par kuru kur nebija mēs rīcībā šī gada janvārī. Es domāju, tas noteikti ir jāatminās šajās debatēs. Tāpat ir jāaizsargā mūsu klienti, patērētāji, un kāds ir Eiropas parlamenta galvenais uzdevums, ir jāapjēdz, cik tālu mēs vēlamies iet, definējot šo terminu aizsargāts patērētājs ir jābūt pēc iespējas augstākam harmonizācijas līmenim un ir jāierobežo šis jēdziens. Savādāk būs ārkārtīgi liels cilvēku lokus, ko mēs varētu apzīmēt ar šo terminu aizsargātais patērētājs. Tālāk, ja mēs runājam par. Uh, visu sektoru kā tādu, jo, piemēram, ja būs problēmas gāzes padevē, tas drīz varētu atsaukties arī elektrības tirgu, tādēļ vajadzētu uh, daudz uh, tādu diferencētāku pieeju. Reģionālā dimensija arī tā ir jāpievērš, tā ir minēta regulas priekšlikumā, un solidaritātei ir jātiek ietērptai konkrētos vārdos. Mums ir eh, jāgarantē, lai solidaritāte pārvērstos no vārdiem par darbiem un jāpadomā par to, cik eh, labi dalība valsts ir sagatavots krīzes gadījumā, ja, piemēram, ir kādi padevas pārāvumi. Ir jābūt solidaritātei starp dalību valstīm, ir jābūt labai koordinācijai Eiropas Savienības līmenī starp uzņēmumiem, starp reģioniem un tā tālāk. Un eh, jābūt arī labai koordinācijai starp šiem pārvades sistēmu operatoriem ir jābūt arī N-1 standartam un jāpadomā par šiem preventīvajiem rīcības plāniem reģionālā un nacionālā līmenī. Tā bija mana nostādne, komisija tika kritizēta šo pēcpusdienu, bet es domāju, mums pašiem vajadzētu izstrādāt konkrētas vadlīnijas, kā uzlabot reģionālo sadarbību. Komisija varētu aicināt visas iesaistītās nometnes, apsēsties pie viena saruna galda, un tas bija īsumā, ko vēlējos teikt. Un dažas labas ziņas priekšsēdētāji kungs kā Becūgas kungs teica, mums, protams, ir jāuzlabo infrastruktūra, jāuzlabo gāzes padevs tīkli, jāizstrādā pietiekam tālējuši scenāriji, kas varētu noteikt, kā šādas iespējamās krīzes varētu ietekmēt visu Eiropas Savienību un kā uz tām visātrāk reaģēt. Liels paldies, un tagad es vēlēšos dot vārdu Kalnietes kundzei, kas ir IMCO referente, un pēc tam došu vārdu Kvadras kungam, kas ir mūsu referents Kalnietes kundze. Es pateicos jums par pacietību, jums vārds. Uh, thank you, Mr. President. I will... Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, runāšu dzimtajā valodā. Gribētu pateikties ekspertiem. Es gribētu pateikties ekspertiem par ļoti bagāto diskusiju, jo daudz kas no tā, ko mēs esam apsprieduši IMCO komitejā, sakrīt ar priekšlikumiem, ko eksperti izsaka. Pirmkārt, mēs piedāvājam skaidrāk definēt aizsargāto patērētāju loku. E, tam ir jābūt tādam, kas ir realistisks un tam ir jābūt vienādam visās dalībvalstīs. E, eh, Otrakārt, mēs rosinām e, skaidri noteikt, kas ir aizsargātie patērētāji, e, definējot, ka pie tiem pieder arī mājasēmniecības, skolas un slimnīcas. Ja notiks tā, ka gandrīz visi patērētāji būs aizsargāti, tad īsti nebūs aizsargāts neviens. Otrakārt, IMCO komitejā mēs uzsveram, ka gāzes piegādes drošība ir jāveicina trijos līmeņos - dabas gāzes uzņēmumi, dalību valstis un kopiena. Un tāpēc, mūsuprāt, ir skaidrāk jānosaka dabas gāzes uzņēmumu loma un atbildība krīzes situācijām. Treškārt, mēs gribam regulās stingrāk uzsvērt tirgus mehānismu lomu arī krīzes situācijā. Ir jānodrošina, lai tie darbotos cik vien ilgi iespējams, un ārkārtas līdzekļu lietošana ir tikai galējais risinājums, kad visi citi tirgus mehānismi ir izsmelti. Ceturtkārt, Daži vārdi par piedāvāto informācijas apmaiņas cauredzamības un monitoringa principiem. Uh, mēs stingri atbalstam komisijas priekšlikumus par aptverošāku informācijas apmaiņu un dalību valstu konsultācijām ar komisiju pirms divpusēju darījumu slēgšanas ar trešajām valstīm par dabas gāzes piegādēm. Uh, Piektkārt, IMCO deputāti uzskata, ka solidaritātes principam ir jābūt skaidrāk ietvertam regulas tekstā. Un šeit runa ir gan par solidaritāti dalību valstu starpā, cross-border, gan arī par solidaritāti dalību valstī pašā, atbalstot visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas. Un visbeidzot, mēs nedrīkstam aizmirst, ka enerģijas resursi um, ir tikai arī gāzes piegādes drošība ir tikai viens no enerģijas drošības vienādojuma elementiem. Mums ir jādomā, kā tekstā atspogļot energoefektivitātes palielināšanas nepieciešamību un atjaunojamo enerģijas avotu plašākas izmantošanas nepieciešamību. Kamēr mēs svinam Berlīnas mūru krišanas 20. gadskārtu, uh, un ar gandarījumu gatavojamies Lisabonas līguma iedzīvināšanai. Mūsu kontinenta austrumos jau atkal ir dzirdama gāzes ieroču zvadzināšana. E, mums ir jābūt gataviem arī vistuvākajā laikā aizsargāt Eiropas pilsoņus, viņu tiesības uz siltu mājokli un nepārtrauktu enerģijas piegādi. Mums jāapzinās, ka mēs varam saskārties ar krīzi jau vistuvākajos mēnešos. Uh, Tāpēc hm, ātra un saskaņot rīcība Eiropas parlamentā ir tik svarīga, lai regula stātos spēkā pēc iespējami drīz. Es vēlos arī pateikties vadošās komitejas ziņotājam Kvadras kungam par lielisko sadarbību, e, kur mums ir izveidojusies kopējā darbā pie šīs regulas un par ļoti interesanto un noderīgo domu apmaiņu, ko es dzirdēju šodien. Paldies jums! Ganz herzlichen Dank, Frau Kolēģi. Paldies, kolēģi. Un tagad došu vārdu mūsu referentam Kvadras kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlējos pateikties visiem uh, runātājiem uh, un arī par to, ka viņi bija gatavi piedalīties uzklausīšanā mūsu komitejā. Uh, Un man patiešām ir gandarījums redzēt, ka es varu piekrist ļoti daudziem priekšlikumiem, vairumam no viņu izteiktajiem priekšlikumiem, un arī uh, tas tika atspoguļots ziņojuma priekšlikumā. Es uzskatu, ka labākā reakcija krīzes gadījumā ir pilnīgi integrēts, pilnveidots iekšējais enerģijas tirgus. Uh, un e, iesaistītās puses teica, ka viņi pietiekami labi varēja e, reaģēt uz e, iekšējo krīzi, uz, uz iepriekšējo krīzi, necoties to, ka pastāvēja dažādi juridiskas dabas ierobežojumi. Ja es pareizi saprotu, saskaņā ar daudz ekspertu izteikumiem un arī kolēģi izteikumiem, šodien mēs ar krīzi sastapāmies pagājušajā reizē ne jau tādēļ, ka pietrūka gāzes, pietrūka resursu, bet tādēļ, ka bija uh, uh, um, mazs starpsavienojumu skaits un arī politiķu lēmumi kavēja brīvu uh, gāzes plūsmu starp dalību valstīm. Un tādēļ es uh, ar regulas priekš šajā ziņomā piedāvāju uh, komisijai identificēt problēmu cēloņus. To tā ir darījusi pagājušās krīzes laikā, un mums parlamentā nevajadzētu aizmirst arī uzteikt tos, kas nevis radīja problēmas, bet mēģināja rast risinājumus. Protams, jārunā arī par aizsargātajiem patērētājiem, par šo definīciju. Viesi mums pateica, ka politiķiem ir jāatrod labākā definīcija, un ko es varu jums pateikt? Es varu pateikt paldies! Un es varu piekrist arī izvērtējumam par uh, atpakaļgaitas, jeb inversajām plūsmām. Mēs runājam par reģionālas pieejas izveidošanu, lai varētu izveidot uh, ārkārtas uh, situāciju, risināšanas plānus, krīžu reakcijas plānus un mēs tāpat pievērsāmies krātuvēm, lai gan es uzskatu, ka tieši šis aspekts ir jāpārunā citā priekšlikumā, ņemot vērā, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts un visaptverošs jautājums. Protams, eh, caurskatāmība ir jāvērtē augstu, tai jāpievērš uzmanība, tā pašā laikā neaizmirstot konfidencialitāti, ka tas ir nepieciešams. Un eh, tāpat tika apspriests N-1 standarts, mēs to atzīmējām, ņemam vērā. Uh, bet ir daudz iesaistīto pušu, un viņi mums dod jautājumus, viņi pat apšauba N-1 standartu. Tas ir ļoti tehniski sarežģīts, un es domāju, ka pagaidām savā pirmajā ziņojuma priekšlikumā es to neapspriedīšu. Mums vajadzētu vairāk laika, lai varētu analizēt šo standartu. Uh, N-1 standartam vajadzētu būt pakļautam pirmām un galvenām kārtām subsidiaritātei, jo dalību valstīs varētu eh, sastapties ar problēmām, ņemot vērā to, kādi gāzes tirgi pastāv pie viņiem pašmājās. Un es uzskatu, ka pašreizējā teksta redakcija, ņemot vērā N-1 standartu, uh, ir pārāk ierobežojoša un nav pietiekama liela rīcības brīvība, ņemot vērā subsidiaritāti. Vēl kāds būtisks jautājums, kas tika uzdots šodien, ir par izmaksu dalīšanu, investējot papildus infrastruktūrās tādās infrastruktūrās, eh, kur ieguvējs būtu vairākas dalību valsts, ne tikai viena. Es uzskatu, ka iekšējā tirgus enerģētikas pakete jau piedāvā pietiekami labas procedūras, lai varētu radīt labākas pārobežu infrastruktūras. Mums vienkārši ir jāsāk darboties un jāņem vērā tas, kas ir noteikts enerģētikas paketes, tre, eh, e, trešajā enerģētikas paketē. Savu ziņojuma projektu es sūtīšu